Vamos allá. Yes. Buenos días, bonjour à tous et à toutes. Labrīt visiem klātesošajiem. Domāju, ka varam sākt un ķerties pie lietas būtības. Ne jau pirmo reizi mēs to darām. Šodien, tad, kad mēs sākām savu mandātu 2009. gadā, mēs uzsākām šo praksi, ka aicinām uz Eiropas parlamentu kopā 28 dalību valstu parlamentu deputātus un Eiropas parlamenta deputātus, lai pārskatītu, kāda ir situācija, kā notiek attīstība virzībā uz mērķu sasniegšanu, tieslietu, iekšlietu un drošības jomā, un es esmu tieslietu drošības un juridis e, taisnīguma telpas priek, komitejas priekšstādātājs. Un es ceru, ka laiks mums šodien atļaus apspriest e, prioritātes brīvību tieslietu un iekšlietu jomā, ar kurām strādās e, padome un komisija Tās būs tās sauktās vadlīnijas un turpinājums Stokholmas programmai, kura pēdējo piecu gadu laikā ir tikusi īstenota un tika apstiprināta Zviedrijas prezidentūras laikā 2009. gadā. Mēs ceram, ka valstu un valdību vadītāji apstiprinās jaunas strateģiskas vadlīnijas. Šeit mēs šodien sveicam 28 dalību valstu visu palātu parlamentu deputātus un arī parlamenta deputāts no četrām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Es ceru, ka mums izdosies auglīgi apmainīties ar viedokļiem starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu par vissvarīgākajiem jautājumiem. Un sākumā gribēju nakt klajā ar trim paziņojumiem, proti par pēdējām mirkļa izmaiņām. Šīs uh, dienas darba kārtībā sākotnēji bija paredzēts, ka sesijā runās represas eh, Fernandeses konze, bet viņa šeit nebūs. Viņu aizstās Jose Lope Carīdo, kurš ir Eiropas eh, Savienības eh, lietu komitejas priekšsādātājs Spānijas eh, parlamentā. Vēl Varviz Jotis Grieķijas ministra vietā būs Atarasijos Būsijos kungs, kurš ir Grieķijas tirzniecības uh, flotes eh, ministra vietnieks. Un tiks aizstāta arī vēl viena runātāja. Viņas vietā uzstāsies uh, Birgita Zipēle, kas ir Eiropas parlamenta deputāte. Es varu pastāstīt arī par valodu režīmu šajā sanāksmē. Jūs uh, varat runāt 23. oficiālajās Savienības valodās, kā arī serbu, turku un albāņu valodā. Šīs dienas sanāksmi mēs organizējam, organizējam kopā ar Grieķijas republiku, kura šī sanāksme notiek Eiropas semestrī ietvaros. Un man šeit ir liels prieks sveikt arī eh, Kirjakos eh, Virvidakis kungu, Birbidakis, labo sevi priekšsādātājs un atvainojas, kurš ir eh, valsts pārvaldes sabiedriskās kārtības un tieslietu pastāvīgās komitejas priekšsādātājs Grieķijas parlamentā. Birbidakis kungs, vārds jums. Liels paldies priekšsādātāji. Es runāšu grieķiski. Sākumā es Sākumā es vēlos teikt, ka sākumā mani sauca Virvi Takis, taču gada gaitā ģimenes vārds ir nomainījies, un jūs man uzrunājāt ar manu sākotnējo ģimenes vārdu, kas mani priecēja. Cienījamie kolēģi, es priecājos jūs sveikt šodienas kopīgajā tikšanās reizē Pilsoņu brīvību tieslietu iekšlietu komitejā, kur piedalās tik daudzi parlamenti, un mēs, Grieķu prezidentūra, jau piekto reizi esam šajā lomā un kopā ar parlamentu veidojam šo pasākumu. Šobrīd uh, pastāv diezgan liels nemiers un šaubas uh, par to, kā notiek politika Eiropā, mums ir jā jāsagatavo jauna. Maijā mēs gaidam arī parlamenta vēlēšanas. Mēs esam uzņēmušies prezidentūru ļoti būtiskā brīvību, tieslietu iekšlietu situācijā. Īsi pirms Stokholmas programmas uzsākšanas ir jānosaka jaunas prioritātes, raugoties uz samitu, kas paredzēts jūnijā. Mūsu sēde notiek vienlaikus ar sēdi Atēnās, un mēs tiešām vēlamies apmainīties ar idejām, ar viedokļiem un vēlamies panākt konstruktīvu sadarbību šodien brīvības, drošības un tiesiskuma telpa ir ļoti svarīga Un šeit ir notikuši daudzi svarīgi soļi, lai panāktu kopīgo sadarbību, taču šobrīd pastāv zināms nemiers un nedrošība dalību valstīs. Tas ir saistīts ar ekonomisko krīzi, un tas apdraud arī turpmāko darbu šajā jomā. Mēs pieminēsim arī daudzas juridiskas iniciatīvas, kas ir uzsāktas, un esmu pārliecināts, ka mūsu parlamentu attiecīgajās komitejās tiks pārspriesti šie svarīgie jautājumi, īpaši raugoties uz Eiropolu regulu. Mums ir bijusi iespēja apmainīties ar viedokļiem ar Eiropas parlamentu, un mēs esam par to runājuši ar attiecīgo kolēģi no parlamenta. Lisabonas līgums ir nostiprinājis mūsu pilnvaras, tāpēc tika uzsākt šis kopīgais darbs starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tagad mums kā parlamentāriešiem ir jāatrod iespējas un ceļi, kā mēs varam īstenot efektīvu kontroli šajās organizācijās, tam netraucējot un nepārkāpjot parlamentārās kontrolas robežas. Draugoties uz šo Eiropas prokuratūras regulu, 13 parlamenti ir izteikuši bažas par subsidaritāti, tā teikt, izvilkuši dzelta no kartīti, un tas parāda to, ka nacionālajie parlamenti ir ieinteresēti gan saturā, gan procedūrā, ko ir iepazīstinās Eiropas komisija. Un runājot par tehnisko attīstību interneta jomā, šeit mēs eh, piedzīvojam jaunas izmaiņas, mums ir jauni izaicinājumi un mums ir jātiek ar tiem galā. Īpaši tas ir saistīts ar personas datu aizsardzību un personas eh, privātās jomas aizsardzību. Un savu ievadvārdu noslēgumā vēlos norādīt uz to, ka Grieķijā ir ļoti jutīgs jautājums, un tas ir migrācija. Tas rada Grieķu sabiedrībā šķelšanos un daudzas un dažādas problēmas. Šīs migrācijas plūsmas īpaši skar tās dalībvalstis, kas atrodas Eiropas Savienības ārējās robežās, un daļēji tās cieš arī no ekonomiskās recesijas un bezdarba. Protams, šis ir arī ļoti ass humanitārs jautājums un mēs saskaramies ar humanitārām krīzēm šajās valstīs, tāpat kā ar drošības jautājumu, un to visu tikai sāsināja ekonomiskā krīze. Nekontrolētas migrācijas plūsmas Grieķijā izraisīja ārkārtīgi striktas reakcijas, kas patiesībā ir pretrunā Grieķu raksturam mēs esam ļoti atvērti un izprotam cilvēku sāpes. Un tas ir pretrunā arī mūsu vēsturiskajām tradīcijām. Mūsu tauta bija arī tāds kā šūpuls trim lielām migrācijas plūsmām pasaules pagātnē, un tagad mēs novērojam jaunu migrāciju kas, kad cilvēki plūst prom no mūsu valsts, pamatojoties uz šo smago ekonomisko krīzi. Pie dienvidu austrumu robežām Eiropā katru dienu notiek traģēdija migrācijas jomā, un es arī esmu pārliecināts, ka mēs saņemsim vēl daudz informācijas šodien sēdes laikā par imigrāciju un par to, uh, cik smaga ir šī problēma un kā tas ietekmē cilvēks, un tas mūs visus nevar atstāt vienaldzīgus, tas skar visas valstis Eiropas Savienībā. Brīvības drošības tiesiskuma telpas attīstīšana ir ļoti būtisks mērķis Eiropas Savienībai. Mums parlamentāriešiem ir jāprūpēs par to, lai šis tik svarīgais jautājums tiktu turpināts izskatīts un lai mēs neatpaliktu šajā ziņā. Paldies! Thank you, Mr. Bividakis. Paldies, Bividakis kungs. To nesaicinu. Bez liekas kavēšanās pāriet pie mūsu pirmās diskusija kārtas, kurai ziedosim aptuveni divas stundas līdz pulksten 11. Šajā sesijā runāsim par ārkārtīgi svarīgo jautājumu, kāda ir Eiropola nākotne, par uh, sadarbību ar Eiropolu un šīs sadarbības uh, uzlabošanu. Apspriedīsim policijas sadarbību Eiropā. Mums visiem ir skaidrs, uh, vēsturiskais fons, jo mēs redzam, ka starp, noziedznieku organizācijas kļūst aizvien starptautiskākas, un nacionālajām tiesību sargājošajām iestādēm Eiropā ir nepieciešams ciešāk sadarboties. Reizēm tas notiek uh, tīri uz divpusējiem pamatiem, bet reizēm ir nepieciešama mm, Eiropas Savienības līmeņa pārobežu tīkli, informācijas apmaiņas mehānismi tādi kā prīme vai SIS-2 un reizēm ir nepieciešams informāciju apvienot uh, centrāli Eiropolā. Un es uh, ļoti priecājos, ka mēs varēsim apspriest uh, to ar Eiropola izpildirektoru Robu Veinraitu. Es uh, došu vārdu arī Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, atgādinot, ka Eiropa, Eiropas parlaments var nodrošināt demokrātisko uzraudzību. Mēs zinām, ka pieaugošā sadarbība starp tiesību sargājošajām iestādēm Eiropas Savienībā ir jāpapildina ar uzlabot sadarbību visu mūsu starpā, apmainoties ar informāciju starp uh, visiem parlamentiem, gan nacionālajiem, gan Eiropas. Un tāpēc šajā sesijā mēs eh, konkrēti runāsim par Eiropā regulas priekšlikumu, un tāpēc uzklausīsim atbildīgo referenti, Eiropas parlamenta deputāti, kur gatavoja ziņojumu, eh, kurš gatavoja ziņojumu par šo regulu, un tas ir Dijas de Mēra kungs. Pēc tam uzklausīsim uh, Jose Lopesu Garīdo, kurš ir Spānijas parlamenta tieslietu komitejas loceklis, un pēc tam dosim vēlreiz vārdu Virvidākis uh, kungam. Un es aicinu visus deputātus, kas vēlas izteikties, sagatavot savus jautājumus, nodot tos zāles pārziņiem, un lai mēs tos saņemtu šeit uz prezidiju galda, lai mēs varētu uh, organizēt diskusiju, sadalot runāšanas laikus uh, starp Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu deputātiem. Tagad vārds uh, Diesa, Diesam Demērs kungam. Paldies priekšstādātāji, paldies Virvidākis kungs. Sveicu arī Lopesu Garīdo. Un liels paldies par uh, ļoti labo piemēru, ko jūs mums rādat. Runājot par Eiropola prioritātēm brīvības, uh, drošības un tieslietu jomā, es gribēju jums atgādināt uh, vēsturisko fonu, lai mēs saprastu, kādā situācijā mēs esam un kur virzamies. Eiropols eh, tika izveidots 1995. gadā. Tas bija vienīgais instruments, kas mums bija saskaņā ar Māstrihtas līgumu. Pēc tam tika ratificēti trīs protokoli 2000. gadā un 2003. gadā. Šie protokoli stājās spēkā 2007. gada martā un aprīlī. Uh, un tā bija ļoti sarežģīta un ilgstoša procedūra. Ratifikācijas un apstiprināšanas procedūra nespēja turēties līdzi organizētās noziedzības attīstībai, un tāpēc Eiropol, Eiropas Savienībai bija nepieciešams jauns instruments, kas ļautu Eiropolam efektīvāk apturēt kriminālo noziedzību. Pateicoties Amsterdamas līguma eh, spēkā stāšanās faktam, uh, Eiropas, eh, Eiropols iegūs jaunu struktūru ar kopīgiem resursiem. Tāpēc 2009. gadā padomu pieņēma jaunu lēmumu, un esmu to bieži teicis, bet atkārtošu vēlreiz. Tas notika iesaistoties parlamentam, un tādējādi tika likvidēta Eiropola konvencija Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009. gada decembrī nozīmē to, europeo y todo ello en virtud del artículo 88 del Tratado de Funcionamiento. ka Eiropas parlamenta iesaistīšana notiek saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību 88. pāntu. Tur ir noteikts, ka Eiropas parlaments un padomi kopīgi nosaka aģentūras darba principus un es toreiz eh, biju arī ziņotājs par šo lēmumu un par regulu. Eiropols atbalsta nacionālos dienestus un aktīvi iesaistās uh, noziedzības apkarošanā un prevencijā. Eiropols nodrošina informācijas apmaiņas starp dalību valstu tiesību sargājošajām iestādēm, gatavo analīzes un atbalsta nacionālās uh, policijas struktūras pārrobežu operāciju veikšanā. Pagājušā gada martā es uh, strādāju ar komisijas uh, likumdošanas priekšlikumu jaunajai Eiropola regulai, un man uzreiz bija skaidrs, kādus izaicinājumus tas mums radīs kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās padome un parlaments kopīgi lem par eh, struktūru, par darba principiem, par Eiropola atbildību, kompetencēm. Un daži no jums droši vien zina, ka šī gada 25. februārī šis ziņojums tika Eiropas parlamentā apstiprināts. Šim ziņojumam bija liels uh, atbalsts, pret balsoja tikai 37 deputāti, un lai panāktu šādu konsensu, man bija nepieciešamas 60 sanāksmes ar dažādām iesaistītajām pusēm. Te es eh, gribēju uzsvērt pirmām sanāksmi ar Eiropola pārstāvjiem, ar daudziem dalību valstu pārstāvjiem, ar Eiropas eh, datu aizsargu un ļoti bieži arī ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Uh, it īpaši jautājumā par parlamentāro kontroli. Papildus tam notika daudz uh, tikšanās reižu ar, arī ar maniem kolēģiem, ēnu referentiem, kuriem es saku lielu paldies par viņu darbu. Īsumā gribēju pastāstīt, kāds, kāda izskatījās termiņa. 7. maijā es uh, saņēmu vairāk nekā tūkstoša priekšlikumu grozījumiem. Uh, Mani kolēģi bija iesnieguši vairāk nekā 550 grozījumus, kas e, nāca no visām e, politiskajām grupām. Budžeta kontrolas e, komiteja sagatavoja atzinumu, arī konstitucionālo lietu komiteja un budžeta komiteja. Un Kopumā par šo likumdošanas priekšlikumu tika, pieņemti, tika iesniegts 721 grozījums, un balstoties uz to es izstrādāju tekstu 30 kompromisa grozījumiem, kas kopumā atspoguļoja aptuveni 500 grozījumu. Un pēc tam šis ziņojums ar lielu vairākumu 30. janvārī tika atbalstīts komitejā, pēc tam 25. februārī plenāra sesijā, un man ir skaidrs, ka tas, ko es mēģinu panākt, mēģināju panākt kā referents, bija spēka pozīcija pārādīšana koplēmuma procedūrā gan padomē, gan komisijai. Es gribēju pateikties visām Eiropola 28 dalību valstīm, kas ir Eiropas Savienības dalību valstis, nu, ēnu referentiem, ar kurām man notika ļoti labas, specializētas un tematiskas diskusijas. Šajā diskusijā mēs esam izvēlējušies vairākas prioritātes, kuras gribētu jums darīt eh, zināmas. Pirmkārt, apvienošanas noraidīšana. Mēs nevēlamies apvienošanu. Es neesmu, nevaru to atbalstīt, un tāda ir arī liberāļu politiskās grupas nostāja. Tālāk, tālākais tematiskais loks ir prioritāšu noteikšana, vēl mēs varētu runāt par pārvaldību, un parlamentāro kontroli, kas balstās uz uh, darba konsekvenci un nepārtrauktību, protams, iesaistot arī nacionālos uh, parlamentus. Tas bija svarīgi jau no paša sākuma, kopš komisija nāca klajā ar regulas priekšlikumu. Pēc tam mēs vairāk kārt tikāmies ar nacionālajiem parlamentiem, lai nodrošinātu to, ka parlamentārā kontrola tiešām tiek nodrošināta. Uh, Ļoti daudz laika mēs veltījām arī sadarbībai ar nacionālajām Eiropas struktūrām, tālāk līdzsvaram starp uh, personas uh, tiesību aizskār, aizsardzību un uh, datu aizsardzību. Un vēl es gribēju teikt, ka parlamentārās kontrolas radīšana un apvienošanās noraidīšana, kā arī stingras datu aizsardzības prasības mums bija fundamentāls. Datu aizsardzību Eiropolam veids neatkarīga struktūra, piemēram, Eiropas datu uzraugs, bet uh, tas notiek ciešā sadarbībā ar dalību valstu kontrolas iestādēm, un tas bez šaubām nodrošina, ka fizisku personu privātie dati ir drošībā un tiek apstrādāti atbilstoši likumdošanas normām. Uz to mēs pastāvējām, kopš tika pieņemti padomas lēmums. Un ar nacionālajiem parlamentiem gribētos plašāk apspriest eh, parlamentāro kontrols mehānismu. Uh, Šīs regulas pārstrādāšanas mērķis ir Eiropola situācijas pieskaņošana situācijai, kas ir radusies pēc Lisabonas eh, līguma spēkā stāšanās. Un ir taču skaidrs, ka 88. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību skaidri nosaka, ka Eiropola darbības kontrolē ir noteikta kontroles procedūra, kurā iesaistās Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti. Tas uh, skaidri parāda, ka ir nepieciešama kopīga grupa šim darbam, bet ir skaidrs arī tas, ka tā nav neatkarīga struktūra un tai nav paredzēta papildu budžeta līdzekļi Es eh, ceru, ka jūs eh, sapratāt, ko es gribēju teikt, kaut arī man varbūt bija grūtības to paskaidrot. Eh, vēl centrāli jautājumi saistās ar šīs regulas devīto nodaļu, jo daudzos citos pantos uz to ir iekļautas atsauces. Eiropola kontrolas mehānisms, ko īsteno Eiropas parlaments sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem, balstās uz uh, nelielu specializētu struktūru, parlamentārās kontrolas komiteja, kurā iesaistās mūsu pilsoņu tiesību un brīvību komitejas pārstāvi, pārstāvi no iekšlietu un tieslietu komitejas, kā arī nacionālo parlamentu pārstāvi. Un, protams, tie parlamenti, kas sastāv no divām palātām, var nosūtīt uh, divus pārstāvis. Šī grupa vienmēr rīkot sanāksmes Eiropas parlamenta telpās, Lībe komitejas paspārnē, un grupas priekšsādātājs ir Lībe komitejas priekšsādātājs, kā arī um, attiecīgās valsts, kas tajā brīdī ir Eiropas Savienības padomas prezidentūra pārstāvis. Mēs analizējam arī 53. pantu un secinājām, ka ir nepieciešams eh, precizēt šīs eh, darba grupas uzdevumu loku. Šajā grupā tiek eh, skatīts konsolidētais gada ziņojums par Eiropālu darbību, ikgadējā darbības programma, daudzgadējā darbības programma, ziņojums no Eiropas datu uzrauga, komisijas ziņojums, kas tiek sagatavots ik piecus gadus un uh, kura mērķis ir pārbaudīt Eiropā darbības efektivitāti, un vēl šī kontrolas struktūra var uzaicināt Eiropola vadību, uzdot viņiem jautājumus, kā arī uzaicināt Eiropas datu uzrauku un valdes priekšsādātājiem. Eiropas parlaments kopā ar nacionālajiem parlamentiem analizē risku vispārējo situāciju, pētījumu un um, Eiropolam uzticēto analīžu iegūtos uh, rezultātus, kā arī uzklāt, saņem kopsavilkumu par Eiropola darbību. Nedrīkst no otras puses aizmirst, ka parlamentam, protams, ir ārkārtīgi būtiskas uh, funkcijas. Šī gadījumā parlaments ir arī Eiropāla budžeta iestāde. Parlaments apstiprina budžeta prognozes, apstiprina aģentūras budžeta izpildi, un tādējādi mums ir izšķirošas uh, budžeta kontrolas funkcijas. Es ceru, ka jaunā regula Eiropolam sniegs eh, jaunu skaidru juridisko satvaru, kurš būs obligāti jāizteno visās dalībvalstīs. Ir jāņem vērā arī tas, ka organizētās noziedzības tīkli aizvien plašāk piekop eh, pārrobežu darbības, pieaug arī noziedzība internetā. Un tāpēc 11. martā tika izveidots centrs, kura mērķis ir pasargāt Eiropas uzņēmumus un pilsoņus no organizētās noziedzības. Uzskatu, ka tā ir brīnišķīga Eiropāla ideja. Vēl gribēju pakavēties pie eiro. Tā ir ļoti droša valūta, tomēr uh, viltošana notiek, un kopš eiro ieviešanas ir atklāta viltota nauda vismaz 500 miljonu eiro apmērā. Es uh, strādāju arī pie ziņojuma par viltošanas apkarošanu, un šī grupa, kas uh, pie tā strādāja, runāja arī par organiskās noziedzības un cilvēktirzniecības uh, apkarošanu un vairākiem citiem svarīgiem jautājumiem. Es ceru, ka Eiropola arī nākotnē spēlēs būtisku lomu cīnoties pret šīm noziedzības formām un ir nepieciešams nodrošināt uh, dalību valstu tiesību sargājošo iestāžu sadarbību, kurai ir izšķiroša loma organizētās noziedzības un terorisma apkarošanā. Un te priekšsādātājs gribētu arī likt punktu un gribēju atgādināt, ka mēs vēlamies veicināt savstarpējo uzticību. Eiropola uzdevums ir nodrošināt ciešāku sadarbību starp dalību valstīm. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo informāciju un par jūsu ieguldīto darbu šajā jautājumā. Kā jūs zināt, mūsu parlaments ir pievērsies šīs regulas projekta izskatīšanai. Un tagad uzklausīsim nākamo runātāju. Lopes Garido kungu. Paldies! Labdien visiem klātesošajiem! Vispirms eh, paldies eh, par eh, man doto vārdu šajā sanāksmē. Un vispirms vēlos pateikties kolēģei no manas valsts par lieliski paveikto darbu, referentes statusā strādājot pie šīs regulas. aizstāvot uh, principus un intereses, uh, kurus uh, piedāvājuši valstu parlamenti, vairākums valstu parlamentu. Spānijas valsts parlamentā bija vairākas iebildes par šo projektu, taču provizoriski vēlētos jau pirmkārt izteikt gandarījumu par šo regulu. Dažkārt um, mēs, um, uzlabojot noteikumus un um, sistēmu, Eiropas Savienībā mēs vispirms pievēršamies diskusijām, kas orientētas uz to, lai uzlabotu darbu, taču kopumā šo diskusiju rezonance nevienmēr ir pozitīva. Eiropas Savienības e, iedzīvotāji to uztver visnotaļ kritiski un uzskata, ka ir tikai problēmas. Tā kā mēs diskutējam par šīm lietām un izsakām kritiku, iedzīvotāji uzskata, ka viss ir kļūdains, viss ir nepareizi, un tā taču nav. Mēs diskutējam par šiem dažādajiem viedokļiem, mēģinām padarīt labāku situāciju, un pat, ja nonākam pie vienošanās, mēs vienalga turpinām kritizēt, jo sakām, ka varēja jau tomēr būt labāk. Es domāju, ka mums vajadzētu atkārtoti uzsvērt jautājumu par vienošanās panākšanu, un kā jau tika teikts iepriekš, pašlaik ir vienošanās process, un esmu pārliecināts, ka būs lieliska vienošanās, kas nodrošinās to, ka regula būs labāka nekā pašreiz. Runājot par Spānijas valsts parlamenta nostāju, kā jau teicu, mēs pozitīvi vērtējam šo projektu, uzskatām, ka Eiropolam ir nepieciešams jauns juridiskais ietvars, runājot par uh, sadarbību starp uh, tiesības sargājošām iestādēm Eiropas Savienības valstīs um, un uzskatām, ka korekta uh, savstarpēja informācija ir pilnīgi noteikti nepieciešama starp institūcijām. uzskatām, ka jauna datu aizsardzības sistēma ir noteikti būtisks jautājums, jo Eiropas Savienības iedzīvotāji uztraucas par šo jautājumu, kā tad mēs aizsargājam viņu datus. Un šis jaunais ietvers, mēģinot uh, pielīdzināt Eiropola vadību citām līdzīgām Eiropas Savienības aģentūru uh, vadībām ir uh, svarīgs solis. Mēs uh, uzskatām, ka ir svarīgi diskutēt par šiem jautājumiem. Kā jau teicu, mums ir bijušas zināmas iebildes, mums ir uh, bijuši arī kritiski komentāri par to, ka daži no argumentiem varbūt nav ņemti vērā, strādājot pie šī projekta. Uh, taču kopumā, kā jau teicu, esam pozitīvi noskaņoti. Galvenās bažas eh, par šo regulu saistītas eh, ar informācijas eh, izplatīšanu un dalīšos informācijā. Līdz šim Eiropals ir balstījies uz savstarpēju uzticību un sadarbību. Un šī regula uzliek jaunus pienākumus informācijas apmaiņas uh, jautājumā, kas varētu mūs attālināt no līdz šim pastāvējušās uh, uzticības, uh, padarot informācijas apmaiņu par obligātu. Tas varētu apdraudēt šo uzticību. Turklāt regulā arī atrunāta informācijas apmaiņa ar dažiem citiem dalībniekiem, ar trešajām pusēm, un arī šajā gadījumā ir zināmas bažas un skepse attiecībā uz pienākumiem informēt trešās puses, kas neietilpsta konkrētajā darbgrupā, kas darbojas Eiropola kontekstā. Ir arī jautājums par um, aģentūru darbību un visbeidzot par apvienošanu. Par um, tiesību sargājušo un policijas iestāžu izglītības iestādēm un um, citiem jautājumiem mēs uzskatām, ka līgums uz to neatiecas, līdz ar to arī par šo jautājumu mums ir zināmi iebildumi. Un visbeidzot, mums ir bažas arī par pārspīlētajām ambīcijām, ja tā varētu teikt. Jo mēs Eiropolu padarām kā tādu reālu operējošu dalībnieku un mēs uzskatām, ka īstie spēlētāji šajā gadījumā ir dalība valstis. Līdz ar to dažkārt mēs esam tā skeptiski noskaņoti par to, ka faktiski iznāk, ka Eiropaus nostumj malā dalībvalstis, kas līdz šim ir bijušas galvenās lēmumu pieņēmējas jau šajos jautājumos. Un tas arī būtu viss, ko vēlējos teikt. Kā jau teicu, mums ir iebildes, taču uzskatām, ka jaunā regula būs daudz labāka par jebkuru citu variantu, un mēs ticam šī kopējā ietvara izveidēji un mēģināsim nodot šo vēstījumu arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem par to, ka par spīt mūsu kritikai, disputiem, mēs patiešām uzlabojam mūsu tiesisko ietvaru. Paldies! Paldies par jūsu teikto. Tagad pievērsīsimies Eiropāla direktora kungam Robam Veinvraitam, bet lūdzu atcerieties, dāmas un kungi, ja vēlaties eh, komentēt vai piedalīties diskusijās, jūsu rīcībā ir šīs eh, kartītes un tās jums jānodod zāles pārzinim, lai pieteiktos eh, runāt. Pēc Roba Veinraita kunga tātad debates. Lūdzu, Vainraita kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par šo iespēju piedalīties šajā ļoti interesantajā un būtiskajā diskusijā par Eiropola nākotni. Un šī ir pēdējā iespēja mums diskutēt ar pašreizējo Libe komitejas sastāvu, kā arī valstu parlamentu pārstāvjiem. Tagad es vēlētos nedaudz atskatīties uz uh, iepriekšējos gados sasniegto, piecos gados sasniegto. Protams, um, padomes lēmums uh, un Lisabonas līgums jau ir mainījis uh, Eiropola attiecības ar parlamentu, un mums ir um, jāuzņems jaunās saistības, kas ir parādījušās šajā ietvarā, un vienotās stratēģijas izveide arī dzene ļoti pozitīva iezīme. Mums ir jānostiprina Eiropāla darbība šajā jomā, ņemot vērā to, ka organizētā noziedzība ir pieņēmusi ļoti nozīmīgus apmērus. Piecēju, pēdējo piecu gadu laikā Eiropols ir palielinājis savus uh, operatīvos uh, apjomus, atbalstot uh, valstu aģentūras cīņai ar organizēto noziedzību. Uh, un sadarbība ir daudzkāršojusies, tā ir kļuvusi aktīvāka un tā ir eh, būtiska cieņai ar organizēto noziedzību Eiropas līmenī. Zināmā mērā jāpateicas eh, valstu un Eiropas parlamentam šajā jomā regulas turpmākā attīstība, protams, arī būs eh, ļoti būtisks eh, atskaits punkts eh, organizācijas attīstībā, un paldies jums par interesi un iesaistīšanos šajā procedūrā pēdējo gadu laikā. Paldies arī komisijai par ļoti labo priekšlikumu. Mēs visiem tā aspektiem nepiekritām. Mums bija, protams, iespēja piedalīties debatēs šajā parlamentā un debatēt ar dalību valstīm par šo projektu. Paldies um, maniem draugiem un kolēģiem, kas um, organizējuši vairāk kā 60 sanāksmes, uh, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Snowdena atklāsmju jautājums uh, ir bijis uh, būtisks, par kur esam diskutējuši, kā arī citi jautājumi, kas ir saistīti ar elektronisko informācijas apmaiņu, un tas ir radījis eh, jaunu dinamiku par to, kādas eh, pilnvers un eh, iespējas būtu jādod Eiropolam nākotnē. Nu tā vispārīgāk es vēlos arī piebilst, ka cilvēkiem ir mazinājusies uzticība valstu spējai nodrošināt datu aizsardzību un uzskat, uzskatu, ka ir bijuši daudzi izaicinājumi, daudzi politiski elementi, kas ir sarežģījuši mūsu virzību, kā valstu tā Eiropas līmenī, un uzskatu, ka darbs pie parlamentu galīgās eh, pozīcijas izstrādes ir bijis eh, ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka lielāka elastība krimināla informācijas apstrādē arī ir eh, ļoti būtiska. Tas, ka šī informācija ir daudzkāršojusies, eh, četrkāršojusies, eh, ir ļoti nozīmīgs aspekts, jo budžeta ziņā ir bijis ļoti maz pieaugums. Līdz ar to mums ir nepieciešamāka, nepieciešama elastīgāka datu bāze un Sadarbība ar jums mums palīdzēs to paveikt. Tāpat demokrātiskāka izpēte ir būtisks aspekts jau pēdējo piecu gadu laikā. Parlaments eh, ir palielinājis eh, demokrātisko izskatīšanu jautājumos, kas ir saistīti ar Eiropolu. 20 gadu, 5, pēdējo gadu laikā mēs esam 20 reizes viesojušies parlamentā, un tas ir ļoti pozitīvi vērtējams. Tāpat uh, Runājot par strateģisko attīstību, lielāka caurskatāmība pilnīgi noteikti veicinās arī lielāku leģitimitāti. Runājot par sabiedrības uzticamību un tiesības sargāžu iestāžu sadarbību, pilnīgi noteikti ir nepieciešama caurskatāmāka un sabiedrībai zināmāka informācijas eh, nodošana nav iespējams nodrošināt uh, apmierinātību, ja nav sabiedrības uzticības, tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt to, ka uh, Eiropola darbībai sabiedrība piekrīt, ka mums ir leģitīmas tiesības uh, šo datu apstrādē. Un, protams, ka mēs vēlamies atbalstīt dalību valstis noziedzības un terorisma apkarošanā, un uh, šajā, šo mērķu š, sasniegšanai pie mums nonāk daudz informācijas, kas ir arī jūtīga, bet uh, tāpēc mums ir nepieciešams uh, sabiedrības atbalsts, lai mēs varētu apstrādāt šos datus. Tāpēc mēs atbalstam uh, Uh, priekšlikumu izveidot uh, kopīgu parlamentu kontrolas komiteju, jo tā sasaistīs Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu darbu, un, manuprāt, tas ir viens no būtiskākiem priekšlikumiem šajā regulā. Vienlaikus uh, jūs droši vien sagaidāt, ka es teikšu arī kaut ko par citām uh, jomām šajā notiekošajā procesā, kur Eiropas institūcijas vēlas redzēt precizējumus. Kā jau teicu, referentam bija ļoti grūti sabalansēt visu pušu intereses. Runāju ar um, parlamentu pārstāvjiem, lai nodrošinātu to, ka mums ir vislabākais juridiskais pamats, lai mēs varētu veikt tos izaicinošos izdevumus, kas mums ir terorismu un noziedzības apkarošanas jomā. Mums uh, ir jāturpina izmeklēšanas pret personām, kas ir iesaistītas vissmagākajos noziegumos, un es um, uh, ļoti priecājos par to, ka Eiropola darbinieki ir cieši apņēmības pilni aizsargāt Eiropas pilsoņus. Kā jau es teicu, atbildes uz uh, šiem draudiem vēl svarīgākas padara uh, starptautiskās eh, noziedznieku sadarbības pieaugums, tehnoloģijas attīstība un citi faktori. Mēs saskaramies ar likumdošanas robiem, kas rada iespējas eh, gūt nelikumīgu pēļņu, ļoti bieži ar visai nelielu risku, un tas uh, ietekmē arī Eiropas valstu spēju nodrošināt ilgtspējīgu ekonomikas atvesļošanos, kā arī Eiropas pilsoņu interešu aizsardzību Lai būtu iespējams to visu paveikt, tiesību sargājošajām iestādēm ir jādod instrumenti cīnī, cīņai ar organizēto noziedzību. Un it īpaši ņemot vērā to tehnoloģiju, kas ir noziedznieku rīcībā, jo tiesību sargājošajām iestādēm šāda tehnoloģija ļoti bieži vēl nav. Minēšu arī konkrēts piemērs. Privātais uh, sektors. Uh, Eh, sastāda aptuveni 90% no visas uh, eh, IT infrastruktūras, tās ir bankas, privātpersonas un citi, un uh, ir nepieciešams uzlabot arī valdībām pieejamo infrastruktūru. Noziedznieki ļoti bieži uh, izmanto tiešsaistes iespējas kredītkāršu datu zādzībai, bērnu pornogrāfijas izplatīšanai, nelikumīgu vielu pārdošanai internetā, un daudzas no šīm darbībām veids privātas personas, uh, Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka likumdevēji nodrošina atbilstīgu juridisko ietvaru, gan aizsargājot privātu personu datus, gan arī risinot tās problēmas, ko noziedznieki rāda. Protams, ka šie noziedz, noziegumi ietekmē visas dalībvalstis, bet to starptautiskais raksturs nozīmē to, ka tikai Eiropols, ņemot vērā tā visu Eiropu aptverošo uh, raksturu, uh, var pienācīgi identificēt un uh, cīnīties ar noziedzību, kas skar visu Eiropu. Un tāpēc uh, es uh, uzskatu, ka ir labi, ka šobrīd ka nav labi, ka šobrīd Eiropas, Eiropos nevar saņemt informāciju no privātpersonām. Mūs tas dara bažīgs. Ir nepieciešama aizvien labāka, labāks sadarbības tīkls, Mēs esam centušies to uzlabot, eh, arī parakstot nolīgumus ar trešajām valstīm. Eh, tie ir ārkārtīgi būtiski, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un terorismu. Katrs nolīgums tiek vairāk kārt eh, izpēti, izpētīts, pārbaudīts, un neatkarīgās iestādes pēdējo gadu laikā nav sniegušas nekādas iebildumus par uh, bažām, kas saistītos ar datu apstrādi esošo nolīgumu ietveros. Protams, es saprotu, ka parlamentam ir tiesības eh, īstenot kontrolas pilnvaras un teikt savu vārdu eh, par nolīguma noslēgšanu nākotnē, tomēr es gribētu aicināt eh, pret domu, ka 13 pastāvošie nolīgumi turpmāko piecu gadu laikā būtu jāpārskata. Tas būtu ārkārtīgi izaicinošs uzdevums, kas apdraudētu mūsu operatīvo iespēju šī brīža līmeni. Un runājot par datu aizsardzību, kas šeit tika pieminēta vairāk kārt, es priecājos, ka parlaments nesen ir apstiprinājis savu nostāju par Eiropas līmeņa datu aizsardzības pakotni, tomēr es uzskatu, ka policijas iespējas šeit bija jādefinē skaidrāk. Pat uh, laikos uh, pēc Snowdena lietas es domāju, ka policijai uh, Mm, bija grūti paust uh, savu nostāju par šiem jautājumiem. Pagājušajā nedēļā Eiropas policija vadītāji ikgadējā sanāksmē, ko rīko Eiropols, pauda būtiskas bāžas par praktiskajām sakām, ko radīs uh, direktīvas projekta dažas normas un ieteica arī konkrētus priekšlikumus, kā situāciju labot, tomēr man ir šaubas, ka viņu viedoklis pilnā mērā tiks ņemts vērā. Runājot par Eiropola regulu, Domāju, ka Eiropolē, Eiropolam ir visstingrākais datu aizsardzības režīms uh, no jebkurām, datu, no jebkurām tiesības sargājušām iestādēm. Uh, Un mēs uh, priecājamies, ka to atbalsta arī būtiski savs starptautiskie spēlētāji. Tas mums ļauj nodrošināt nepieciešamo elastību, salīdzinot un pārbaudot informāciju un izmantot tehnoloģiju, lai nodrošinātu atbilstību drošības veidzībām, vienlaikus nodrošinot uh, pilsonisko tiesību ievērošanu un dātu aizsardzības noteikumus. Manuprāt, uh, ir nepieciešams uh, konsens par to, ka šīs divas lietas ir jāsabalansē. Kā jau teicu, datu droša apstrāde ir aspekts, ar kur mēs Eiropolā ļoti lepojamies. Tomēr pastāv zināmas bāžas pat par um, pamatdatu aizsardzību Eiropolā, un varbūt uh, manā vērtējumā tas īsti neatbilst uh, tiem augstajiem drošības standartiem, kas Eiropolā jau ir. Uh, Varbūt man vajadzētu šo, izmantot šo iespēju, lai labāk paskaidrot, ar kādām sistēmām mēs Eiropolā strādājam, un varbūt es to varu izdarīt tagad vai arī nākamās, um, nākamajā parlamenta sasaukumā, bet nevajadzētu aizmirst, ka Eiropola apkopo informāciju par noziegumiem un noziedzniekiem, kas jau ir likumīgi apkopota nacionālajās uh, tiesību sargājošā iestāžu struktūrās, un mēs uh, to tikai saliekam kopā, liekot uh, uz, un es uzskatu, ka uzsver likšana šeit uz uh, to, ka tas būtu tikai papildus uzdevums uh, nav pamatots. Nē, tāds patiešām ir Eiropola uzdevums, un tāpēc mums ir uzdevums nodrošināt, ka vispārējie datu aizsardzības noteikumi um, tiek pievēroti viendabīgi. Tas ir jādara stingrāk, un mēs jau esam izveidojuši ļoti stingru situācijai piemērotu režīmu, kurā strādājam jau 15 gadus. Tas viss tiek darīts tā kopējā mērķa labad, lai Eiropola varētu kļūt par atbalsta centru nacionālajām drošības iestāžu struktūrām pārobežu operācijās, un tas ir īpaši svarīgi uh, laikā, kad noziedzība kļūst globāla un uh, mobila, tāpēc mums ir nepieciešams stingrāks uh, mandāts, kas ļautu elastīgāku policijas struktūru sadarbību un informācijas apmaiņu ar plašāku mm, sabiedrības daļu, ieskaitot m, mm, informācijas saņemšanu no uh, privātu personām. Mums ir jānodrošina to, ka mēs uh, sasniedzam savus mērķus, vienlaikus nodrošinot efektīvu policijas sadarbību. Saskaņā ar Eiropola regulu stingrinātas prasības um, demokrātiskai atbildībai un likumdevēji varēs uh, kliedēt uh, jebkādas bāžas, ka Eiropols uh, nav produktīvs uh, un darbojas uh, neproduktīvi. Es ceru, ka Eiropola varēs kļūt par ļoti produktīvu Eiropas aģentūru, bet uh, jūsu prezidenta vārdiem runājot, Mr. Uh, Šulca kunga, uh, vārdiem runājot, eh, Eiropols ir Eiropas veiksmes stāsts, un es domāju, ka ar to mēs varam lēpoties. Arī šis parlaments var uzņemties eh, daļu eh, goda par to, ka Eiropols tik efektīvi ir strādājis pēdējo piecu gadu laikā. Es ceru, ka Eiropola regulas priekšlikums un it īpaši referenta sagatavotie grozījumi stiprinās mūsu darbu nākotnē un padarīs Eiropas policijas struktūru veiksmīgāku šajā jomā. Paldies! Now the questions have been addressed. And... Paldies. Ir uzdoti jautājumi. Sāksim debates. Ir daudz eh, deputātu, kas vēlētos eh, uzdot jautājumus. Sāksim pirmo jautājumu kārtu. Lūdzu, kas vēlas runāt, dodiet mums zīmi, tā lai mēs jūs ievērojam. Sāksim ar Lordu Heniju, kas pārstāva Avendas karalistes Lordu Panlātu. Paldies! Varētos eh, vispirms pateikties jums un referentam par to, kā jūs esat veduši sarunas par šo regulu ar valstu parlamentiem un par veselu virknī sanāksmēm, ko organizējāt un kurās es piedalījos un kas man šķita esam nozīmīgs solis uz priekšu tajā, lai dalītos atbildībā par jaunu Eiropas līmeņa likumdošanas izveidu šajā jautājumā. Es arī dzen vēlētos uh, uzsvērt, ka referents ir ļoti atbilstīgi sadalījis uh, līdzsvaru starp uh, un atbildību starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem šajā jautājumā. Un sarunās ar padomi, manuprāt, vissvarīgākais. Es, būtu nodrošināt pilnīgu vienlīdzību starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentu pārstāvjiem dalītās kompetences eh, jomām. Es domāju, ka jūs atbilstīgi minējāt eh, to, kas varbūt detaļās tiks mainīts, bet ka, ja būs vienota sanāksmju organizēšanas un līdzdalības eh, dalīšana, tad tas pilnīgi noteikti nostiprinās eh, parlamentāro aspektu abās pusēs. Manuprāt, parlaments savā paziņojumā izvairās eh, no operatīvām detaļām, kas ir saistītas ar um, Eiropolu. Uzskatu, ka tā būtu kļūda, un es pilnīgi piekrītu Spānijas pārstāvim, Spānijas senāta tieslietu komitejas pārstāvim par eh, to, ka vajadzētu nodrošināt informācijas apmaiņu gan balstoties uz uzticību, gan uz rakstītiem noteikumiem, un tas nodrošinātu veiksmīgu Eiropola nākotni. Runājot par Eiropola pārvaldību, ir būtiski, lai ne Eiropas parlaments, ne valstu parlamenti nemēģinātu iejaukties šajās procedūrās, ieceļot direktoru un tām tuvu stāvošās personas. Uzskatu, ka lēmumu pieņemšana par šiem jautājumiem būtu jāatstāja pašreizējā situācijā, proti dalību valstu kolektīvā lēmumu pieņemšanas procedūrā. Es uzskatu, tāpat kā tie, kas ir pret organizāciju apvienošanu, ka tas nav liederīgi, un esmu priecīgs, ka esam pierunājuši iesaistīties arī apvienotās karalistes eh, valdību šajos procesos, eh, runājot tieši par Budapeštas jautājumu un cepalu. Paldies! Paldies! Tagad eh, Epsilantis kungs, kurš pārstāv Grieķijas parlamentu. Lūdzu! Liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es no savas puses vēlos apsveikt Augustīnu Dias de Mera Garcia Konsegra par lieliski paveikto darbu un sniegtajiem skaidrojumiem. Vēlos arī pateikties jums šodien par šodienas pasākumu noorganizēšanu. Pārobežu noziedzība ir jāapkaro no Eiropas Savienības un dalībvalstu puses, un tās ir jādara visā pasaulē. Eiropola cieši sadarbojoties ar nacionālajām policijas iestādēm. Šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs, un mēs varam kaut ko izdarīt šajā jomā. Tādēļ arī sirsnīgi vēlos pateikties Eiropola direktoram Vainvraitu kungam par līdz šim jau paveikto darbu. Eiropola ir spēlējis zīmīgu lomu dalību valstu dzīvē, un mēs uzskatām, ka nacionālo policijas vienību pastiprinātā darbība, kas darbojas kā starp starpnieku starp uh, dalību valstīm un Eiropolu, ka šī darbība ir ārkārtīgi būtiska. Šī kopīgā sadarbība starp nacionālajām drošības sargājošām iestādēm un Eiropolu ir ārkārtīgi būtiska. Tāpat tās arī Eiropola valdes darbs ir ļoti svarīgs, jo te šeit tiek pieņemti galveno lēmumi. Mums vajadzētu sadarboties šajā jomā daudz ciešāk un izvērtēt Eiropola darbību. Šeit ir jāplūko arī sadarbība ar privātajām organizācijām. Lēmums par to ir jāpieņem Eiropola valdei un tālāk jānodod tālāk informācija nacionālajām dalībvalstīm un ir jāaizsargā datu apmaiņu starp šīm iestādēm. Mēs uzskatām, ka esošie personas datu aizsardzības noteikumi ir attaisnojušos Eiropola darbībā Mums ir arī attiecīgi secinājumi Libe komitejā par datu aizsardzību, un parlaments šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu un vēlas panākt arī pastiprinātus noteikumus personas datu aizsardzībai. Manuprāt, tas ir ļoti atbilstoši. Runājot par demokrātisko uzraudzību un kontroli Eiropas Savienībai šeit ir būtiska loma, jo cenšas pastiprināt un nostiprināt Eiropas institūciju darbu. Paldies! Ipsilantis kungam, Bronksa kungs, lūdzu. Um, <clears throat> Europe. Paldies! Eiropols, tāpat kā daudzas Eiropas Savienības aģentūras, sākās piedicīgā veidā ar minimālām pilnvarām, un tad tā funkcijas, atbildības un pilnvaras uh, palielinājās un turpinās palielināties eh, pamazām, bet eh, stabili. Tur ir eh, ļoti daudz dažādu kompetenču, izmeklēšanas pilnvaru un tā tālāk. Bet informāciju var sniegt tikai tad, kad tas ir nepieciešams, ka tas tiešām ir akūti nepieciešams kriminālo jautājumu izskatīšanai. Ja tagad mēs to pārvēršam par tādu kā Eiropas žandarmu, tad uh, kā da, būs tā reālā loma, vai arī tas varbūt ir tāds izgudrojums, jaunievedums. Un tagad šķiet, ka pilnvaras palielināsies arī iekļaujot upurus un cits jautājums, kas līdz šim nav bijusi šī, šīs aģentūras kompetencija. Informācija ko Eiropas eh, saņems eh, no dalību valstīm, būs eh, sensitīva un tātad jānodrošina informācijas konfidencialitāte. Taču jāņem vērā tas, ka dalību valstīm vairs nebūs iespējas kontrolēt un uzraudzīt šo informāciju, un tās pašas vairs nebūs atbildīgas par šīs informācijas uh, konfidencialitāti. Ir skaidrs, ka noziegumi kļūst aizvien starptautiskāki, līdz ar to arī vajadzētu padarīt starptautiskākus uh, izmeklēšanas uh, aspektus un citus aspektus, taču Eiropas Savienība vēl nav pilnībā vienota, tas ir jāņem vērā, un jāņem vērā arī tas, ka noziedznieki neaprobežojas tikai ar uh, Eiropas Savienības vienoto tirgu, bet um, iesaistās arī darbībās, kas pārsniedz Eiropas Savienības no robežas. Uzskatu, ka vajadzētu ņemt vērā aspektus, kādas tieši ir šīs valstis. Un jautājums ir par to, vai Eiropols uh, nedublē Interpola funkcijas ar mērķi pārredzēt un kontrolēt nacionālos un reģionālos uh, tiesību sargājušo iestāžu pilnvaras. Ir jāsaprot, ka šeit varbūt ne tiesību sargājušo iestāžu mērķis ir galvenais, bet tieši federālais mērķis vada šo, šīs darbības. Tagad vārds Maila kungam, Mile kungam, kā pareizi izrunāt Mile Vaicā priekšsēdētājs, Ungārijas eh, parlamenta priekšsēdētājs. Mīlē, tā manu uzvārdu izrunā. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Ungārijas delegācijas vārdā arī es vēlētos eh, jums pateikties par līdz šim padarīto darbu. Paldies arī par ziņojumu. Par Eiropolu un likumdošanas eh, uzdevumiem. Nu, es vēlētos koncentrēties uz vienu jautājumu un varbūt izdarīt zināmas secinājumus, un šeit es runāju par Eiropalu un Cepalu apvienošanos. Es negribētu iezināties detaļās par visiem šo, šī jautājuma aspektiem, taču gribētu teikt, ka vispārīgi bija trīs galvenās jomas, kurās bija jautājumi, bija tiesiskie un profesionālie argumenti un, zināmā mērā, arī finansiālie argumenti. Uh, kas parādījās šajā diskusijā. Un mēs esam gandrīti par rezultātu, proti par faktu, ka mēs vairs nediskutējam par šo abu institūciju apvienošanu. Pāris vārdi par tehniskajiem aspektiem, kas varētu būt svarīgi nākotnes perspektīvām. Mēs uzskatām, ka nebūtu prātīgi mainīt, veikt izmaiņas, kas varētu samazināt uh, apmācības uh, nozīmi. Otrs jautājums ir saistīts ar operatīvajām funkcijām. Tas uh, nevar būt svarīgāk par apmācībām, jo sekas varētu būt bīstamas. Ja šis prioritāts mainās un apmācības vairs nav, tik svarīgas, tad vēlāk tas varētu negatīvi ietekmēt operatīvo funkciju darbību un apdraudēt uh, šīs operatīvās funkcijas. Ir skaidrs, ka būtu diezgan nevēlami riskēt uh, zaudēt uh, visas uzkrātās zināšanas un prasmes šajā jomā. Uzskatām, ka būtu nepieciešams eh, turpmāk vēl attīstīt apmācības, un CEPAL to var garantēt kā atšķ, eh, atsevišķa aģentūra. Līdz ar to mēs eh, pozitīvi vērtējam ideju neveikt šīs izmaiņas nākotnē. Tāpat arī pozitīvi vērtējam Budapeštas mītni. Uzskatām, ka Šīs e, priekšlikums atbilst visām prasībām, un šī gada septembrī būsim uh, paši arī uh, gatavi uzņemt cepo Budapeštā. Mēs uh, ceram, ka šīs aģentūras veiksmīga darbība arī dzen veicinās turpmāku sadarbību cīņai ar organizēto noziedzību. Paldies! Tagad vārds eh, Zavars kungam no Spānijas. Paldies, priekšsēdētāji, saka Sančes Amārkungs. Tāpat kā pārējie kolēģi vēlos pateikties par šo tikšanos. Šis formāts ļauj nacionālajiem parlamentiem piedalīties Eiropas parlamenta lēmumu procesā un, un diskusiju procesā. Vēlos pateikties arī Eiropalu un pārējo policijas aģentūru darbam viņa pārstāv visu pilsoņu drošību. Vēlos pateikties arī visām iesaistītajām personām par sagatavoto ziņojumu. Šeit ir runa par demokrātisko, likumisko policijas struktūru darbības spēcināšanu. Un šī demokrātiskā kontrola ļoti būtiska arī, lai nodrošinātu pareizu uzraudzību. Uh, Tas arī būtu viss par labajiem vārdiem, taču vēlos izteikt arī pāris kritiskus piezīmes, nevis par Eiropolu, bet vairāk par Interpolu darbību. Tas arī ir policijisks uh, eh, orgāns šeit, Interpolu. Netiek nodrošināta politiskā kontrola tik smalkā veidā, kā tas notiek Eiropolu gadījumā, nu, un es vēlējos parādīt, ka pastāv šāds risks. Uh, jo zināmas sistēmas var izmantot Eiropola tādā vai to sarkanā brīdinājuma sistēmu un tādējādi panākt kaut kādas izmeklēšanas, piemēram, to var veikt uh, politiskā opozīcija. Un uz šo apstākli ir norādījuši arī, norādījuši arī cilvēktiesību aizsardzības uh, organizācijas. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka politika policija izpilda politiskos pasūtījumus. Piemēram, pirms pusotra gada, izmantojot Interpolu un tikā apcietināti Eiropas policisti. Čehijā, Polijā tika apcietināti kazahu tautības cilvēki. Uh, Un tas viss bija politiski motivēts, un īpaši ņemot vērā šo politisko situāciju, kas ir radusies pēc smagās ekonomiskās krīzes, kas ir um, nu, atstājis novārtā starptautisko cilvēktiesību aizsardzību un attiecības starp valstīm un valdībām ir pārāk ietekmētas no šiem ekonomiskajiem jautājumiem un pastāv briesmas, ka viss tiek upurēts ekonomisko interesu vārdā. Šeit Eiropai ir jāturpina uzstādīt savas prasības un aizstāvēt savas vērtības. Vēlējos paust šo uh, kritisko piezīmi šajā tik burvīgajā savstarpējo apsveikumu atmosfērā. Šis startautiskās politiskās institūcijas ir svarīgas. Paldies, Citās kundze, lūdzu, no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. vēlos izteikt tādu vispārīgas dabas uh, komentāru. Nevar apstrīdēt to, ka ņemot vērā uh, šo neskaitāmo jauni attīstošos noziedzību, kas bieži vien ir pārobežu uh, izteikti. Šeit Eiropols nodrošina ārkārtīgi labu iespēju apmainīties ar informāciju, un, kā to pieminēja arī references, uzskatu, ka runāt par datu aizsardzību mums ir ļoti uzmanīgi jārīkojās. Vēlos sākt ar jautājumu par to, kuri dati tiešām ir ārkārtīgi nepieciešami, lai apkarotu smago noziedzību vai terorismu. Un tas noved pie otrā jautājuma, cik aizsargāti ir šie dati ne tikai Eiropol iekšienē, kur mēs runājam par informācijas apmaiņu cik aizsargāti visi šie dati ir mūsu nacionālajās dalībvalstīs. Un šeit vēlos izteikt kritisku piezīmi, ka neievērojot Eiropolu regulējumu, Eiropas kopīgas kopīga Eiropas uh, datu aizsardzības standārti, īpaši policijas un tieslietu jomā, vēl nav pietiekami attīstīti, un šeit nepastāv vienošanās. Vēl viens jautājums ir šo datu analīze. Es neuzskatu, ka visu datu vienkārši apkopošana ir pietiekams risinājums. Mums ir nepieciešams arī kvalitātes personāls gan Eiropola iekšēnā, gan dalībvalstīs, lai varētu izanalizēt, kāda ir situācija uz vietas, kāda ir attīstība organizētās noziedzības jomā, jo citādi pastāv briesmas, ka uh, No visiem šiem apkopotajiem datiem tiek um, radīti nepreizi secinājumi un ne, kaut kas tiek palaists garām. Tādēļ es uzskatu, ka mums šeit vēl ir daudz kas darāms. Runājot arī par sadarbību ārpus Eiropola uzdevumiem, šeit mēs arī vēl varam uzlabot mūsu darbību, jo uzticamā sadarbība, datu apmaiņa Tas viss tiek apgrūtināts tad, kad pastāv dažādi standarti un procedūras, kas attiecas uz datu un dažādu pierādījumu savākšanu un nodošanu. Šeit ir jāņem vērā iespējamo upuru un, un, un nodarītāju datu aizsardzība. Šeit ir jāņem vērā šis uh, aspekts. Vēlos pateikt referentam par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība un runāt par sadarbības un datu aizsardzības, kā arī līdzsvara jomu, kad mēs runājam par valsts uh, varas monopolu. To arī vēl vēlos pieminēt, jo par to mēs noteikti vēl šodien diskutēsim arī vēlāk diskusijās. Paldies! Paldies! Adesso torniamo al Parlamento nazionale. Labi, tagad pievērsīsimies valstu parlamentu deputātiem. Pašlaik dod vārdu Itālijas eh, pārstāvim. Paldies! Itālijas delegācijas vārdā vēlos pateikties par dažādajiem sniegtajiem eh, diskusiju jautājumiem, Izveidojot Treviju grupu 70. gados terorisma apkarošanai, tas viss uh, tikai sākās, taču pasauli ir mainījusies un arī pārobežu noziedzība ir mainījusies. Mēs esam guvuši panākumus sadarbības jomā un ir būtiski konstatēt to, ka mēs vienlaikus ņemam vērā gan brīvību, gan drošību, gan tiesiskumu. 2013. gada oktobrī Itālijas uh, satversmes lietu komiteja sagatavoja dokumentu, kas eh, pozitīvi novērtēja Eiropalu reformu. Taču jāņem vērā tas, ka nacionālajie parlamenti tiek iesaistīti šīs organizācijas kontrolē. Mūsuprāt, tagad būtu nepieciešams pārbaudīt 54. pantu šajā regulas priešlikumā, kur ir teikts, ka Eiropas parlaments un tā pārstāvji iesniedzot pieprasījumu var piekļūt informāciju, konfidenciālai informācijai, ar ko strādā Eiropols. 2014. gadā plānotajam ziņojumā par attiecībām starp Itāliju un Eiropas Savienību tiks sagatavoti punkti par datu apmaiņu starp uh, tiesību sagājušām iestādēm, un šeit Itālijas uh, par prioritāti ir noteikusi šo sadarbību policiskā jomā, un tas attiecas uz dažādiem uh, nodisiecīgiem nodarījumiem internetā par bankas datu izmantošanu, par bērnu pornogrāfiju un arī par um, mobbingu internetā. Uh, Mēs cenšamies panākt dažādas jaunas aktivitātes šajās jomās. Ir jāuzlabo pārobežu sadarbība policijas institūcija ietvaros un arī operatīvā darbība, lai panāktu uh, noziedzniekus. Un tas ir mūsu uzdevums, ko mēs vēlamies arī nodarboties. Paldies! Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender, und ähm Paldies, saka Jans Albrechts. Paldies arī kolēģiem par uh, viņu pie komentāriem un vēlos piekrist tiem, kas runā par kopīgo pamatu, apmainoties ar informāciju un sadarbojoties. Tas, kas mums šobrīd tiek pieņemts Eiropas parlamentā, nav tikai regula par Eiropolu, bet, piemēram, kopā ar ministru padomi mums ir mēs esam pieņēmuši arī Eiropas izmeklēšanas uh, vadlīnijas, un tas ir ļoti svarīgs un liels solis atpazīstot izmeklēšanas uh, procedūras, atzīstot starpstarpējās izmeklēšanas procedūras un pierādījumu vākšanas procedūras, un tas ir ļoti būtisks solis informācijas apmaiņas jomā, un tomēr mums ir jākonstatē, jākonstatē ka standarts par šiem procedurālajiem jautājumiem ka tie ir ļoti dažādi. Nevar teikt, ka tie ir labāk vai sliktāk, vienkārši pastāv atšķirības. Un mums ir problēmas nodrošināt to, kā tā teikt, tiktu nodrošināts minimālais standārts, kas atbilstu tam, kas, piemēram, mums ir eh, noteikts Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, ietvaros, Blakus Eiropola regulējumu mums ir arī ļoti karsta vēlme, ko vēlos arī paust jums nacionālajiem parlamentiem, par ko mēs runāsim arī vēlāk, bet es par to tagad vēlos runāt, proti Eiropas datu aizsardzības direktīva, personas datu aizsardzībai policijas iestāžu jomā. Šeit jāpiemina tas, ka Eiropolam ir ļoti būtiski uh, lai sadarbībā ar dalībvalstīm un sadarbībā Eiropā ietveros, lai datu aizsardzība baudītu ļoti augstu regulējumu. Un šeit vēlos norādīt uz to, ka mēs kā Eiropas parlaments saistībā ar datu aizsardzības direktīvu tiesību sargājušajās iestādēs, ka mēs ļoti pastāvam uz to, lai tiktu pieņemta šī direktīva, taču ministrs padomē izskatās, ka šī direktīva, kas nodarbojas ar minimāliem standartiem, ka tā netiek tik ļoti atbalstīta. Un šādu pieredzi mēs esam piedzīvojuši Eiropas parlamentā arī saistībā ar citām jomām, piemēram, piekļuvā advokātam, tiesības piekļūt informācijai, kad tiek izskatīts lietas tiesā, kā arī tiesības uz tulkojumu. Uh, Mēs vēlamies eh, pievērst jūsu uzmanību, lai šī direktīva beigās tiktu pieņemta un tiktu panākts kopīgs standarts šajās jomās, jo tas ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams lielāks informācijas apmaiņa, taču lielāka informācijas apmaiņa arī Eiropā ietvaros var notikt tikai tad, ja ir kopīgi vienoti standarti datu aizsardzībai un pilsoņu tiesībai. Paldies, un tagad pēdējais jautājums Holmēra kungs, kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es um, mazāk gribēju paust tādu kā nostāju, bet drīzāk uzdot jautājumu. Es bieži procesos, kas saistīti ar pārobežu noziedzības lietām, man ir radies tāds iespējas, ka mēs laika ziņā bieži vien atpaliekam, ka mums ir problēmas pēc iespējas ātrāk iegūt datus, apmainīties ar tiem apstrādātos vēlējos, ir Eiropola pieredze šajā jomā, nu, jo no vienas puses datu aizsardzības standarti ir ļoti būtiski, bet ja viņi noved pie tā, ka beigās ir reāli grūti nodrošināt praktisko darbu, šeit ir jāpanāk līdzsvars. No nu, vienas puses aizsargājot cilvēks, no otras puses. Uh, tātad aizsargāt cilvēks un novēršot noziegumus, taču no otras puses nodrošinot datu aizsardzību. Tādēļ es tiešām gribētu uzzināt, kāda ir pieredze uh, sadarbībā starp Eiropas Savienību un Interpolu. Paldies! Un tagad atpakaļ pie prezidija. Es uh, ierosinu pašlaik atbildēt uz jautājumiem, tika uzdot diezgan daudz jautājumu, tāpēc runāsim īsi, lai var pakomentēt visas pieminētās mm, problēmas. Varbūt uh, sāksim tādā pašā kārtībā kā pirmajā diskusija. Uh, kārtā vispirms uzklausīsim Dievsta mēru, pēc tam Lopesu Garīdo un visbeidzot Eiropālu direktoru Robu Veinreitu. Paldies priekšsādātājiem! Es uh, labprāt gribētu pateikties visiem, kas uh, piedalījās šajā diskusijā un kas attiecas uz uh, Lopesu Garīdo kungu. Es varu viņu nomierināt viņa bažas par pieminētajiem pieciem punktiem visas ir atspoguļotas parlamenta ziņojumā, gan attiecībā uz Eiropola pienākumiem, gan uzticības jautājumiem, un it īpaši jau attiecībā uz ļoti būtisko nacionālo Eiropola struktūru lomu. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu veiksmīgu informācijas apmaiņu. Tālāk par Eiropola direktora Roba Veinraita sacīto. Es viņam gribēju vēlreiz pateikties par ļoti labo, sadarb, ļoti labo darbu, ko viņš ir paveicis pēdējo piecu gadu laikā, un uh, viņa sacītais manī tiešām uh, rādīja bāžas parlamenta nostājā ir runa par to, ka informācija no privātu personām Eiropolam būs tiesības saņemt. Protams, ka mēs ņemam vērā arī policijas struktūru viedokli, tomēr tā nav vienīgā, kuru likumdevējiem būtu jāņem vērā, un tā arī nav izšķirošā. Šajā darbā ir jāiesaist arī nacionālajie parlamenti. Tā kā ir gaidāmi vairāki trialogi, notiks par šiem jautājumiem vēl notiks eh, plašas diskusijas. Lord Hanana kungs, es ļoti augstu novērtēju jūs komentārus, bet 108. Eh, pants nerunā par absolūtu uh, vienādību vai vienlīdzību, bet uh, mēs gan par to esam iestājušies. Mēs nepiekrītam Eiropola un Cepola apvienošanās idejai. Grieķijas parlamenta pārstāvis vēlreiz uzsvēra, cik svarīgas ir nacionālās struktūras. Un arī Bronksa kungam es gribēju teikt, ka jūsu nostāja mums ir zināma, mēs to respektējam. Tomēr, kā jau jūs zināt, Tie nevienmēr ir viedokļi, kas uh, gūst plašu atbalstu Ungārijas kolēģim. Gribēju sacīt, ka mēs esam pilnīgi pret uh, abu struktūru sapludināšanu, apvienošanu, tomēr man ir arī jāteic, ka Eiropas parlamenta viedoklis uh, par aģentūras izvietošanu Budapeštā vēl nav apstiprināts Par to notiks balsošana aprīlī, un mēs nezinām, kāds būs balsojuma rezultāts. Tālāk runātājiem, kas izteicās par cilvēktiesībām, es gribēju jūs nomierināt, jo pamatiesību hārta šī parlamenta darbā ir visaugstākā prioritāte. Parlamenta darbs balstās uz pamatiesību hārtas principiem, un jāteic, ka Eiropāls jau nav kopienas institūcija, tāpēc mums eh, šeit nav arī leģislatīvas kompetences. Mēs pieņemam zināšanai to, ko teica Zīpels kundze. Liels paldies par jūsu komentāriem. Es tos augstu novērtēju, bet eh, šie jautājumi nav šīs regulas kompetencē. Jūs runājat par to, ka būtu jārada kopīgi Eiropas līmeņa noteikumi. Tas varbūt uh, ir interesants viedoklis, tomēr tas uh, īsti neietilpst uh, šīs regulas darbības jomā. Mēs uh, uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīga struktūra pieejai jutīgiem datiem, un es gribēju nomierināt uh, deputātus par piekļuvu šādai informācijai. Mūsu komitejai regulāri ir bijusi piekļuve sensitīviem datiem, bet uh, visi šie jautājumi tiek skatīties slēgtām durvīm. Es uh, ļoti labi zinu jūsu darbu, zinām arī padomes nostāju par uh, šo problemātiku, bet gribēju atgādināt, ka pagājušajā nedēļā mēs balsojām par eh, šo priekšlikumu un uh, augsti vērtējam jūs priekšlikums. Monika, es uh, šķiet, ka tu uzdevi jautājumu, uz kuru faktiski vajadzētu atbildēt Robam, jo tu runāji par uh, lietas būtību, par līdzsvaru starp datu drošību un par mm, vispārējo drošību, bet uh, gribēju atgādināt, ka pastāv pamatiesību hārta. Tomēr situācijā, ja notiek kāds uzbrukums, uh, kāds teroristu uzbrukums, vai nu tas būtu Madridē vai Ņujorkā, tad situācija ir nedaudz atšķirīga. Liels paldies visiem runātājiem, un tagad došu vārdu Lopesam Garido kungam. Liels paldies! Gribēju apsveikt savu kolēģi. Diesu Demēras kungu viņš demonstrēja ļoti plašas speciālās zināšanas bet eh, man laikam savā komentārā neizdosies eh, atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, kas izskanēja. Runājot par apmaiņu ar datiem un nepieciešamo uzticību, kas ir tās priekšnoteikums. Jauktajā Eiropas komitejas, Eiropas parlamenta komitejas, um, Libe komitejas komitejas jauktajā formātā mēs uh, esam runājuši par šiem jautājumiem. Un, protams, ka uzticība nedrīkstētu stāties uh, ceļā tam, ka Eiropol mm, ir jāpilda savi pienākumi. Pieredze rāda, ka ir iespējama cieša draudzība, bet tad, ja draugi pēkšņi nepilda savus uh, pienākumus, savus uzdevumus, tad uh, situācija mainās. Jāteic, ka eh, romāņu valodās eh, runājošajās valstīs cilvēki ļoti, lab, ļoti labprāt eh, apskaujas un satiekoties skupstās, bet ja es neesmu kādu draugu ilgi redzējis, tad manī, protams, šādas uh, šāda vēlme mazinās, un um, es izturos nedaudz piesardzīgāk. Tas pats, protams, attiecas arī uz policijas organizācijām. Šeit tika runāts arī par iebildumiem pret uh, policijas akadēmijas un Eiropola apvienošanu. Šķiet, to pieminēja uh, Ungārijas kolēģis, kurš arī sacīja, ka tas varētu. Uh, pasliktināt uh, eh, iesākto eh, darbu, un tas nozīmētu, ka mm, policijas eh, akadēmijas izglītošanas pienākumi tiktu pārlikt uz Eiropolu pleciem. Tas, protams, nozīmētu risku, ka mm, kāds no šīs, šīs darbības aspektiem laupītu līdzekļus citām darbībām, piemēram, uh, operatīvajai darbībai paredzētie līdzekļi varbūt tiktu izmantoti apmācībai, bet mēs uzskatām, ka abas lietas ir svarīgas un abām ir uh, sava loma. Un ir nepieciešams uh, domāt um, Eh, varbūt arī, ja dalību valstīm jaunajā Eiropā regulā tiek paredzēta lielāka loma, tas eh, mūsos eh, rada zināmas bāžas. Mēs runājām par koordināciju. Un tad, kad es biju atbildīgs par šiem jautājumiem savā reģionā, Valencijā, es biju atbildīgs arī par sadarbību ar vietējām iestādēm, un man radās iespējas, ka uh, Ideālais uh, variants būtu mm, ieņemt uh, savā ziņā neredzamu vadošu pozīciju. Jo mēs redzam, ka šeit uh, var rasties uh, zināmas uh, konkurences, savstarpējas konkurences iezīmes. Manuprāt, šis jautājums ir ļoti diskrēti jāatrisina, jo pretējā gadījumā tās organizācijas, kas uh, ir strādājušas pie tiešību akta, uh, pašas nesapratīs, ko tās ir rādījušas. Liels paldies, un tagad vārds Eiropola izpildirektoram Robam Veinraitam. Ar to arī tad pabeigsim šo diskusiju kārtu. Liels paldies par visiem šiem komentāriem. Vispirms es pievērsīšos uh, Braunsa kunga sacītajiem. Es īsti nezinu, uh, vai jūs varat raksturot Eiropolu kā Eiropas žandarmeriju. Manuprāt, uh, tas izkropļo realitāti, jo mums nav nekādu policijas pilnvaru, mums nav nekādu uh, policistu Eiropas ielās, un es nedomāju, ka šāds pilnvars mums būs um, pilnvarām, uh, ka šāds pilnvars mums būs nākotnē. Bet Eiropā ir divi miljoni policijas darbinieku, un mēs esam tikai piliens jūrā, ņemot to vērā. Tāpēc eh, jūsu jautājums par to, vai tiek eh, saglabāts vāras līdzsvars starp Eiropolu un eh, dalību valstīm, varētu būt īpaši aktuāls. Runājot par sadarbību ar dalību valstīm, manuprāt, tā ir visproduktīvākā, kāda līdz šim ir bijusi, balstoties uz appusēji spēcīgākajām pusēm un iespējām. Es ļoti labi, es ļoti augstu vērtēju sadarbību, jo katrai, katram reģionam ir atšķirīgi līdzekļi mm, atbildes sniegšanā, apkarojot organizēto noziedzību, un mums ir jādomā, kas ir iespējams politiskā un organizatoriskā, kā arī operatīvā līmenī. Mēs, uh, Cerams, ka mums jaunais juridiskais ietvers kļūs ļaut par vadošai, vadošo pārreģionālo policijas struktūru, bet mēs sadarbojamies arī ar citām šādām struktūrām, piemēram, Ziemeļamerikā, Āfrikā, un mēs zinām, ka mums ir jāspēlē būtiska loma uh, atbalsta sniegšanā reģionālā policijas struktūra atbalstīšanā. Un mums, protams, būs jāuzņemas atbildība par daudzām būtiskām lietām un sadarbību arī ar Interpolu. Runājot par Albrehta kunga uzdoto jautājumu par Cepolu. Jā, es uzskatu, ka mums ir jāsadarbojas balstoties uz kopējiem standartiem datu privātuma nodrošināšanā, uh, gan nacionālā, gan ēs līmenī, un es uzskatu, ka ir nepieciešami vienoti standarti policijas struktūrām. Tomēr es neuzskatu, ka tiem ir jābūt identiskiem standartiem eh, gan policijas organizācijām, gan citām eh, valsts pārvaldes institūcijām. Vispārējie noteikumi nevienmēr automātiski tiek attiecināti uz policijas eh, darbu pilnīgi identiskā veidā, un mūsu sadarbībā uh, mēs balstāmies uz diviem pamatprincipiem. Pirmkārt, datu subjekts tiek informēts par to, ka viņa dati tiek apstrādāti. Valsts iestādes to dara, bet eh, vai mēs eh, tiešām vēlamies, lai Eiropols informētu cilvēkus, ka tiek izmeklētas eh, viņu kriminālas vai noziedzīgas aktivitātes. Otrakārt, mēs strādājam arī ar jutīgiem datiem, piemēram, par datu subjektu uh, seksuālās dzīves datiem, un eh, Eiropol mm, darbība ļoti bieži ir saistīta tieši ar šādiem aspektiem, piemēram, apkarojot eh, bērnu pornogrāfiju. Un eh, regulas projekts, manuprāt, tomēr pārādz šādu atšķirību un pārādz arī specializētu uh, datu apstrādes režīmu policijas darbam vienlaikus nodrošinot augstus datu aizsardzības standartus tālāk. Halmēras kundze sacītais, es uz, uzskatu, ka mēs uh, netiekam līdzi noziedzības attīstībai būtiskās jomās, ir īpaši internetā. Un uh, atšķirības starp to, ko šeit var darīt policija, uzņēmumi un eh, citas puses eh, aizvien vairāk palielinās. Ir nepieciešama ciešāka starptautiskā policijas sadarbība, lai cīnītos pret noziedzību internetā, proti gan um, iesaistot arī Interpolu un citas organizācijas, un tas liek uzdot ļoti svarīgus jautājumus par internetu pārvaldību. Šajā jautājumā arī ir jās, jādomā par balansu starp drošību un uh, privāto datu aizsardzību, un te rodas jautājums, kā tad nožonglēt uz šīs uh, uh, šaurās līnijas. Kāda ir atšķirība starp reālo dzīvi? Reālajā dzīvē, uh, ja bankas laupītājs ielaužas uh, bankas uh, filiālē, viņš, uh, protams, uh, uh, apzinās to, ka uh, Tur drošības standarti ir ļoti augsti, policija ieradīsies tūlīt, un um, vairumā gadījumā viņš nevarēs nolāpīt ne centu. Bet kas notiek tieši saistē? Ļoti bieži finanšu institūcijas pat neziņo policijai par to, ka tās ir uh, bijušas pakļautas krāpšanas mēģinājumiem, jo baidās zaudēt klientu uzticību elektroniskiem darījumiem. Un pat ja viņi informē policijas iestādes, tad tie fundamentālie principi, ko mēs varam baudīt tiešsaistē, piemēram, anonimitāte, gandrīz vienmēr nozīmē to, ka policijai nav iespēja identificēt, kur ir bijuši likuma pārkāpēji, un pat ja mums tas izdodas, tad droši vien mēs atklāsim, ka viņš darbojas no kādas ļoti attālas jurisdikcijas, kurai mēs nevaram piekļūt bet pa to laiku viņš ir um, nozadzis daudz vairāk uh, naudas nekā to varētu izdarīt veiksmīgā bankas laupīšanā reālajā dzīvē. Šādas lietas tiešām notiek, un tas nozīmē, ka pastāv būtiska atšķirība par to, kādu ietekmi tas atstājas mūsu valdībām, uzņēmumiem un pilsoņiem uh, tiešsaistē un mūsu gaidām attiecībā uz policijas iespējām kaut ko darīt. Un es nesaprotu, kāpēc šeit tādai atšķirībai būtu jābūt, kaut arī, protams, pastāv datu privātuma aspekti, kas tiešsaistē ir jānodrošina. Šis piemērs skaidri pierāda, ka likumdevējiem nākotnē ir jādomā par to, kā nodrošināt to, ka uh, policijas iestādēm ir attiecīgas pilnvars, lai aizsargātu mūsu pilsoņus no šiem jaunajiem drošības riskiem. Liels paldies, Veinrēt kungs, liels paldies visiem par šo diskusiju, kura tikko risinājās. Tā bija ļoti informējoša, izglītojoša, ceru, ka arī auglīga un saulaicīga. Tā skāra ļoti būtiskus nākotnes jautājumus Eiropā un policijas sadarbība Eiropas Savienībā. Un es pateicos visiem deputātiem, kas pārstāv gan nacionālās parlamentus, gan Eiropas parlamentu, kas piedalījās šajā diskusijā, un es aicinu jūs visus turēties pie grāfika, jo šobrīd mēs pabeidzam pirmo diskusijas kārtu par Eiropolu un tālāk pāriesim pie otrās diskusiju kārtas par Eiropas Savienības patvērumu un bēgļu politikas izstrādi, kā risināt krīzi vidusjūras rīzē, krīzē. Šeit mēs dosim vārdu diviem, diviem runātājiem, Karlas Koeļu, kurš ir parlamenta deput, Eiropas parlamenta deputāts, un Eugenio Ambrozī, kurš pārstāv starptautisko migrācijas organizāciju. Uh, Viņi iesaistīsies diskusijā ar Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu deputātiem. Šo diskusiju vadīs Karijākos kungs, kurš pārstāv Grieķijas republikas prezidentūru, un es pateicos um, jums visiem par to, ka jūs paliekat savās vietās, lai mēs varētu turpināt uh, šīs dienas paredzēto darba kārtību varbūt neliels minūtes pārtraukums, lai paneļa diskusijas dalībnieki varētu nomainīties šeit pie prezidija galda. Paldies! Παρακαλώ να... Παρακαλώ. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, lai varam turpināt darbu. Kalimēra ksanā. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Vēlos uh, jūs visus vēlreiz sveikt šodien. Pieķersimies nākamajam darba kārtības jautājumam Eiropas Savienības imigrācijas un patvērumu politikas izstrāde. Diemžēl, kā jau iepriekš teica, Grieķijas tirzniecības flotes ministrs eh, diemžēl nevar būt klāt, jo viņam ir citi pienākumi. Viņu aizstās Anastasijos Busjos, kurš ministrijas eh, vārdā izteiks, runās par dažādiem jautājumiem. Lūdzu, būs jūs kungs vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, dāmas un kungi. Kā visi saka, vidusjūra ir kopīgais punkts triju kontinentu valstīm - Eiropas Savienības eh, dalība valstis, trešās valstis Āfrikā un Āzijā šeit satiekās. Tā ir milzīga jūra, kas ir ļoti dažāda, kas saskars ar dažādiem izaicinājumiem un riskiem. Uh, Vidusjūras migrācijas krīze ir hroniska un ļoti sarešķīts fenomens. Tas ietekmē ļoti plaši gan dalībvalstu, gan vidusjūras valstu struktūras. Tas tā ietekmē arī migrācijas eh, izcelsmes valstu un eh, mērķa valstu sabiedrības struktūras. Runāt par Grieķiju. Mums ir integrēta stratēģija par jūras uzraudzību, un tajā ir aplūkot šādi jautājumi. Primāro migrācijas plūsmu pārbaude ka tās uh, nokļūst uh, austrumu Egejas jūras salās. Otkārt, eh, pārējo jūras reģionu pārbaude un kontrole, lai aizturētu nelegālus transporta līdzekļus, kas šķērso Grieķijas ūdeņus virzienā uz Itāliju. Mums īpaši svarīgi ir atklāt šos cilvēku uh, ieviešanas tīklus, kas ir, tiek organizēti starptautiskā līmenī. Un šeit ir nepieciešama starptautiskā sadarbība, lai atklātu šos tīklus. Šeit ir būtiski, lai mēs Frontex ietvaros sadarboties ar pārējām dalību valstīm, papildu operacionārie līdzekļi un zināšanas kopīgas Eiropas programmas Poseidon ietvaros pastiprinās šos pūliņus. Un tādējādi mēs varam daudz vieglāk panākt tos mērķus, par kuriem iepriekš runāju. Šāda veida sadarbība balstās uz solidaritātes principu starp dalībvalstīm, kas izjūt īpašu spiedienu atrodoties Eiropas Sanības pierobežo. Šeit ir nepieciešama stiprāka sadarbspēja dažādo iestāžu vidū, kas e, nodarbojas ar nelegālās imigrācijas e, problēmām un tās sekām. Nevar apšaubīt to, ka regulas priekšlikums kas pārēdz īstenošanas noteikumus kopīgiem Frontex eh, pasākumiem jūras, pie, jūras pierobežā, var dot ļoti svarīgu ieguldījumu, lai tiktu spēcināt šo dažādo institūciju sadarbība. Grieķijas prezidentūra šeit pievērš īpašu uzmanību un ir noteikusi par prioritāru šo regulas priekšlikumu. Nesen tika panākta vienošanās starp padomu un Eiropas parlamentu, proti tas ir ļoti labs panākums Eiropas Savienībai. Tam ir liela gan politiskā, gan juridiskā nozīme, un šeit vēlos pateikties Koeljo kungam, kas ir paveicis ļoti lielu darbu šajā jomā. Vēlos norādīt arī to, ka visaugstākā prioritāte ir jāpievērš uh, iesaistīto personu pamattiesībām, kas ir nodrošināts uh, tautu tiesībās un starptautiskajās cilvēku tiesībās. Mums ir jāaizsargā pati svarīgākā pret šo migrantu vidū. Mums ir jānodrošina viņu pamattiesības neatkarīga no dzimuma, no eh, ādas krāsas, reliģiskās piedarības vai izcēlesmes. Bēgļu droša glābšana un atpakaļ nenosūtīšanas principu ievērošana ir ļoti būtiski. Šeit nedrīkst piemērot kaut kādus izņēmumus, un to visi mūsu darbinieki ievēro. Vēlos norādīt uz to, ka pastrādājot patvēruma un migrācijas pārvaldību Grieķijā tika īstenoti daudzi pasākumi saistībā ar Eiropas komisiju, pārējām dalību valstīm, patvērumu atbalsta biroju. Uh, ārējo dienestu un startautisko migrācijas organizāciju. Šeit ir būtiski izvērtēt infrastruktūras, īstenot efektīvu sistēmu robežu pārvaldībai un cilvēku repatriācijai. Šeit ir jāizstrādā arī labāki administratīvie pasākumi un pakalpojumi, kas nodrošina startautisko aizsardzību. Tika izstrādāts programmas, kas tiek īstenotas jau no patvērumu pakalpojumu ietvaros, kā pirmā uzņemšana un bēgļu institūcijas īstenošana, tiek sagatavotas jaunas normas attiecībā uz patvēruma procedūru un migrantu uzņemšanu. Ar to mēs cenšamies īstenot piemērotu bēgļu uzņemšanu, īstenojot patvēruma tiesības. Diemžēl mums ir zināmas grūtības saistībā ar dažādām organizācijām. Vēl vēlos eh, vispārīgi aplūkot darbību starp tiesību sargājušām iestādēm, jo tas skar Stokholmas programmu. Šobrīd tiek sagatavots jaunās strateģiskās vadlīnijas turpmākajam darbam tieslietu un iekšlietu jomā. vienlaikus tiek īstenots dažādas saistības iniciatīvas saistībā ar integrēto jūras politiku un Eiropas stratēģiju jūras drošībai. Vienlaikus arī tiek attīstīts Eirosur, un mēs esam uzsākuši pasākumus, lai īstenotu kopīgi ietveru informācijas apmaiņai. Cisī. Šeit ir arī vidusjūras eh, darba grupa, kas izstrādā konkrēts integrētos pasākumus sadarbībai ar trešajām valstīm. Šeit jāpiemina reģionālā aizsardzība, cilvēku pārvietošana, ilegālās cilvēku tirzniecības un kontrabandas apkarošana, robežu aizsardzība un robežu aizsardzības stiprināšana, kā arī sadarbības pēcināšana starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas nozīmē to, ka mūsu mēraukla pārēdz jaunas tiekšlietu, tieslietu iekšlietu politikas izstrādi un mēs vēlamies visas šīs iniciatīvas turpināt Eiropas Savienības līmenī. Tam mums ir nepieciešami attiecīgie instrumenti, lai varētu tos izmantot reālu pasākumu par reāliem termiņiem izstrādēji. Un lai šos iniciatīvas arī varētu novērtēt, izmantojot attiecīgos indikatorus. Bieži vien starptautiskajās institūcijās un fórumos tiek pieminēta solidaritāte, taču šī solidaritāte mums ir arī jāparāda praksē. Mums ir nepieciešams vienota šī jēdziena interpretācija. Tas nozīmē to, ka solidaritāte nenozīmē ne tikai ekonomiskās slodzes sadalu, bet arī izpratni par pamat problēmām, kas uh, skār un ir saistītas ar migrācijas un patvērumu politiku. Visiem Eiropas partneriem ir jāapzinās kopīgā atbildība šajā jomā un ir jāstrādā kopā šajā jomā vai nu ir jāpastiprina operatīvā darbība ar attiecīgām zināšanām, apmācību un labo prakšu apmaiņu, vai arī mums ir jānodarbojas ar administratīvo sadarbību izpētot un pārbaudot patvērumu pieprasījumus starptautisko aizsardzības jomā, nodrošinot sadarbību policijas jomā un starptautiskajā līmenī. Ir jāapmainās ar pieredzes apmaiņu, apkarojot starptautiskās noziedzīgās organizācijas Tas ir ļoti būtiski dažādām institūcijām, kas nodarbojas ar pārobežu noziedzības apkarošanu. Šeit ir būtiska Eiropas Savienības atbalsts un arī Eiropas ārējā dienesta atbalsts. Ir būtiski arī nodrošināt pozitīvu nosacījumu ievērošanu ārlietu jomā. Īpaši svarīgi tas ir tad, kad runa ir par sadarbību ar trešām valstīm, kas ir nelegālo migrantu izcelsmes vai tranzīta valstis. Ir ļoti būtisks savstarpējais atbalsts un savstarpējās sadarbības izstrāde. Tam jānotiek arī saskaņā ar sadarbības uh, Uh, vēlmi no trešajām pusēm, jo vairāk pastāv šādo vēlmi, jo vairāk jāsadarbojas. Mēs vēlamies balstīties uz uh, starptautisko palīdzību. Šeit ir jārunā par skartajām personām, par informēšanu, par to, kādas briesmas uh, pana, pastāv, kad cilvēki vēršas pirms šīm noziedzīgām nodar, organizācijām un kad viņi dodas šādos ceļojumos uh, uz Eiropu, izmantojot tik ļoti trauslus transporta līdzekļus. Runājot par sadarbību starp tiešlietu iekšlietu ministriem, kā arī ārlietu ministriem, šī sadarbība ir nepieciešama. Uh, Un šeit ir jāpievērš uzmanība tieši uz izcelsmes un tranzīta valstīm. Turklāt ļoti būtiski ir panākt konkrētu iedarbību, kad mēs noslēdzam sadarbības nolīgumus starp Eiropas Savienības eh, organizācijām, kas atbild par tieslietām un iekšlietām, kā Frontex, Eiropols, patvērumu atbalsta birojas un tādas organizācijas, kas ir izveidotas saskaņā ar Eiropas komisijas atbalstu. Šeit Eiropas saimnības pilsoņu interesēs ir līdzdarboties vai nu šajā institūcija ietveros vai sabied pilsoniskos institūcijos organizāciju ietveros vai vienkārši esot uh, labi pilsoņi. Viņi var panākt to, ka nelegālā migrācija var tikt pārvērsta par legālu. Uh, migrāciju. Jo šādējādi mēs panāksim noziedzīgo tīklu izskaušanu un cilvēku traģēdiju izskaušanu vidusjūrā, kas apdraud cilvēkus. Un tādējādi mēs varēsim radīt arī legāls iespējas trešo valstu pilsoņiem ierasties Eiropā, dzīvot un baudīt arī Eiropas Savienības pilsoņiem pienākošās tiesības. Paldies! Tagad došu vārdu Karlosam Kēljo, kurš ir referents par regulas projektu, ar kuru paredz noteikums ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Frontex pie dalībvalstu ārējām robežām. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com muito prazer. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ar lielu prieku piedalos šajā sanāksmē kopīgi ar valstu parlamentu pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kādas ir mūsu prioritātes. Es gribētu runāt par vairākiem aspektiem. Vispirms par vidusjūras reģionu, pēc tam Eiropas līmeni, pēc tam par Eiropas eh, likumdošanu un visbeidzot nākšu klajā ar secinājumiem. Pirmkārt, vidusjūras reģions ir konfliktuāls reģions, spriedzes pilns reģions un zinām, ka pēdējo gadu laikā šajā reģionā ir notikuši daudzi notikumi, kas ir ratījuši uh, situācijas eh, sāsināšanos, bijuši militāri konflikti, un tas viss ir veicinājis eh, migrācijas eh, plūsmu. Ir um, patvaru meklētāju skaits pieaudzis um, ehm, Dienvidē Eiropas uh, valstīs, uh, kā piemēram Spānija, Malta, Kipra, Itālija un citas valstis, uh, saskārušās ar ļoti lielu cilvēku skaita pieaugumu, kas eh, ir mm, patvērumu meklētāji un kas ir šķērsojuši jūru. Šajā nolūkā tūkstošiem cilvēku ir šķērsojuši jūru. Šajā nolūkā aptuveni 10 tūkstoši 2010. gadā, 60 tūkstoši 2011. gadā un 20 tūkstoši 2012. gadā cilvēki, kas bieži izvēlējušies nedrošus kuģošanas veidus, daudzi no viņiem ir kļuvuši par upuriem dažādiem negodīgiem tīkliem, tirzniecībai un mēģinājuši aizbēgt no militāriem konfliktiem. Ļoti uh, da, liels cilvēku skaits, viens no četriem migrantiem ir aizgājis bojā šajā e, ceļā. Mēs vēlamies solidāru Eiropas atbildi uz šo problēmu. Traģiskie gadījumi, kas, e, kur skaits pieaudzis vidusjūras reģionā, ir izcēlis to, ka mums ir jāuzņemas atbildība, mums ir jau iesaistā šajos procesos, jāiesaista muitas, e, robežu kontrolas iestādes, lai risinātu šīs problēmas un lai glābtu cilvēku dzīvības, kas ir neapstrīdami svarīgs jautājums. Tādēļ ir pilnīgi noteikti jāgroza likumdošana, vai tas būtu Eiropas vai dalībvalstu līmenī, lai nodrošinātu lielāku skaidrību un noteiktību ņemot vērā to, ka mums ir atšķirīgi noteikumi un atšķirīgas eh, tiesu prakses, līdz ar to ir jālikvidē šie šķēršļi. Runājot par migrācijas plūsmu, tā ir būtiski ietekme uz eh, uzņemšanas eh, un patvērumu sistēmu Eiropas Savienībā, sevišķi Eiropas Savienības perifērijā, atsevišķi konkrēti reģioni ir sevišķi skarti, sevišķi Lampedūzas reģions šis fenomens tomēr ir jūtams visās dalībvalstīs, ne tikai perifērijā, un atstāja sakas uz visām Eiropas Savienības valstīm. Tādēļ mums būtu jāpieņem attiecīgi precīzi pasākumi un noteikumi, jo sevišķi tām valstīm, uz kurām attiec šī migrācijas plūsma, tā būtu jānosaka kā prioritāte. Solidaritāte, atbildība, ko visi uzņēmtos, būtu nosacījumu, kas eh, ļautu cilvēktiesību ievērošanu patvaru meklētājiem Eiropas Savienībā. Man jāatzīst, ka mēs eh, šobrīd saskaramies ar ļoti nozīmīgu migrācijas plūsmu, taču tas nedrīkst kalpot kā attaisnojums eh, par attaisnojums trauslu un nestabilu risinājumu pieņemšanai. Tāpat nacionālisms un populisms nedrīkst vājināt mūsu redzējumu slēgt iekšējās robežas, eh, grozīt Schengens eh, zonu, tas nav labākais eh, risinājums, kā cīnīties ar migrācijas plūsmām. Mēs šobrīd pieņemam un grozām politiskos instrumentus, kas nodrošinātu veiksmīgu šo plūsmu pārvaldību. Tāpat ir jāuzlabo. Ja likumdošanas iniciatīvas Eiropas Savienības līmenī. Mēs esam ieviesuši darba grupu šajā sakarā. Eirosūra darbojas eh, šajā kontekstā, iesaistot 18 eh, dalību valstis, eh, tur piedalās arī Norvēģija, un tas, šī organizācija paplašināsies, tādējādi nodrošinot ātrāku atbildi uz iespējamiem incidentiem, kas varētu rasties saistībā ar nelegālo imigrāciju, saistībā ar pārobežu noziedzību. Tādējādi atvieglojot palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas ir nonākuši šādās situācijās. Tādējādi ir nepieciešams juridiskais ietvers, kas ļautu uzraudzīt eh, jūras robežas eh, un eh, arī citas robežas Frontex ietveros. Tāpat jāpaturprātā tas, ka ir bijusi pozitīva attīstība. Pēdējo mēnešu laikā korporā esam vienbalsīgi pieņēmuši tekstu, un tajā pašā nedēļā Libe komiteja to apstiprināja. Pēdējo mēnešu laikā Frontex sniedz dalību valstīm atbalstu jūras robežu uzraudzēšanā un neskatoties uz to, gan jāteic, ka joprojām ir atšķirības dalībvalstu vidū par interpretāciju, kā tiek interpretēti, interpretētas starptautiskās jūras tiesības un šāda tiesiskās nedrošības gaisotne negatīvi ietekmē jūras eh, robežu sārdzes eh, koordinēšanu Frontex ietvaros. Tādēļ nepieciešams mobilizēt pietiekami liels materiālos un cilvēku resursus. Eh, pretējā gadījumā tas eh, varētu apdraudēt efektīvu arī robežu uzraudzīšanu. Jaunajiem noteikumiem ir jānodrošina efektīvāka robežu uzraudzība. Tādējādi liedzot neatļaut robežu šķērsošanu, lai cienītos pret jebkādu pārobežu noziedzību. Mēs esam precizējuši robežu uzraudzības eh, konceptu, precizējot to, ka te ne, nav runa tikai par nelegālu robežu šķērsošanu, bet arī par glābšanas pasākumiem, kādi būtu nepieciešami. Frontex vēlas palīdzēt dalībvalstīm izpildīt eh, apņemšanās un cīnīties ar problēmām riska situācijās, paredzot jaunas tiesiskās normas, kas būtu saistošas, tās būtu bāze, uz kur balstīties šādu operāciju gadījumā. Ievērojot uh, piecus uh, parlamentu mēķus, pirmkārt, uh, obligāta noteikuma izveidošana pētniecības un glābšanas, izlūkošanas un glābšanas procesos, otrkārt, identificēt uh, imig imigrantus eh, jūras eh, robežās. Eh, treškārt, izveidot attiecīgos atbilstoši likumdošanas principus. Ceturkārt, nostiprināt principu, kas paredz imigrantu nesūtīšanu atpakaļ uz izcelsmes valstīm vai uz citām valstīm, kur tiem varētu nākties saskarties ar briesmām. Uh, un, visbeidzot, vienmēr ievērot pamatiesību ievērošanu, un šīm prasībām ir jābūt ļoti augstā līmenī. Un šāda veida atbildība jāuzņemas jebkāda veida operācijās. Operācijas, ko koordinētu Frontex, būtu tam jābūt efektīvākām, nodrošinot to, lai cilvēki vairs neiet bojā jūrām. esam sadarbojušies ar um, glābšanas operāciju darbiniekiem, ar vienībām, kas piedalās uh, šādās operācijās, lai glābtu cilvēku dzīvības. Jānodrošina arī procedurālās uh, garantijas, uh, lai cilvēktiesības tiešām būtu ievērotas. Runājot par operācijām kā tādām, Tajās ir jāveic apstākļu izvērtējums, informācija par situāciju kopumā un citi jautājumi, lai nodrošinātos, lai nodrošinātu to, ka cilvēki, kas ir saskaršies ar briesmām, mazgadīgie, nesargātās personas, cilvēki, kuri saskaršies ar cilvēku tiesniecību, lai visu šo cilvēku tiesības tiktu pienācīgi aizsargātas tas, eh, tam visam jānorisinās eh, maks, maksimāli lielu caurskatāmību, jāno, jāsniedz arī Eiropas parlamentam eh, informācija par šiem jautājumiem, un tas jādara tieši un jo īpaši uzņēmēju valstīm. Visbeidzot, uzskatu, ka Eiropas Savienība ir devusi labu piemēru, Eiropas Savienība ir bijusi nepieciešamajā līmenī, lai mēģinātu sniegt atbildi uz izaicinājumiem, ko radījusi krīze vidusjūrā. Vēlos pateikties arī Grieķijas prezidentūrai par lielisko darbu, ko tā paveikusi padomē un kas eh, ļāvis mums eh, panākt vienošanos eh, īsā laikā. Par pārējo. Dalībvalstīm būtu ekskluzīvās kompetences ietvaros jāvar sekot līdzi konkrētajiem darbiem, būtu jācīnās par pamatiesību aizstāvēšanu un jāuzstāj uz to, ka svarīga ir cilvēku dzīvības aizsargāšana. Liels paldies, un pēdējais runātājs šajā daļā ir Ambrozija kungs no Startautiskā migra Startautiskās migrācijas organizācijas. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Mr. Chair, and... Paldies priekšsādātāji, un paldies, ka man ir dot iespēju piedalīties šajā diskusijā, pārstāvot uh, manu organizāciju. Tā, protams, ir diskusija, kas mums ir ārkārtīgi būtiska un atbilstoša ne tikai tēmas dēļ, bet arī tāpēc, ka mēs uh, ļoti aktīvi uh, iesaistamies šajos procesos, sadarbojamies ar gandrīz katru valsti, kas ir eh, pārstāvēt šajā tālpā. Un man ir liels gandarījums, ka es varu sniegt mūsu ieguldījumu, mūsu pārdomas šajā diskusijā. Varbūt uh, nedaudz atšķirīgi paraugoties uz atsevišķiem jautājumiem, par kuriem līdz šim esam dzirdējuši. Tomēr es eh, ceru, ka neraugoties uz to, tas būs liederīgs ieguldījums. Uh, Jau no tā, ka mēs esam pārstāvēti šeit, ir saprotams, ka mobilitāte un migrācija ir izšķiroša, izšķiroši raksturīga val, pasaulē, kādā mēs šobrīd dzīvojam. Tas ir ļoti svarīgs jautājums eh, darba kārtībā, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Kaut arī uh, Migrācija un mobilitāte ļoti būtiski ietekmē mūsu ikdienas dzīvi visā pasaulē. Tas ir fenomens, kas joprojām zināmā mērā ir pārprasts, no kura cilvēki baidās, kurš ļoti bieži tiek uzskatīts par problēmu un tikai par problēmu. Dažreiz to ietekmē pamatotas un reālas bažas par drošību, tomēr nevienmēr to uztver kā iespēju un procesu, kuram ir nepieciešama vadība un pārvaldība, jo tas ir process, no kura nav iespējams izvairīties un kas ļoti daudzos gadījumos ir nepieciešams, turklāt pozitīvi nepieciešams. Šodien mēs uh, diskutējam par migrācijas politikas nākotni Eiropas Savienībā, un es uh, Turpmākajās divās minūtēs gribētu pastāstīt, kāda mūsuprāt ir situācija šobrīd, pirms mēs eh, domājam par nākotni. Kad mēs runājam par Eiropu, mēs redzam, ka migrācijas spiediens galvenokārt nāk no trim galvenajiem koridoriem. Pirmkais, pirmkārt, eh, Sīrijas krīze kas ir salīdzinoši nesāna, kaut arī tagad šis konflikts turpinās jau četras gadus, bet uh, jāteic, ka migrācijas plūsma uz Eiropu tur radās pēkšņi, tad ir Vidusjūras un Ziemeļāfrikas reģions, un Āfrika uz uh, dienvidiem no Sahāras, Āfrikas raks, Austram Āfrika, bet uh, runājot par Sīriju, Eh, jāteic, ka šie gal, par šiem koridoriem tie jau nav nekas jauns. Mēs visi zinām, ka migrācija, izmantojot šo koridoru, ir notikusi gadu desmitiem ilgi, caur Ziemeļāfriku jau paudzēm ilgi, Eiropā ir ieplūduši migranti no valstīm, kas atrodas uz dienvidiem no Sahāras, un ņemot uh, vērā spiedienu, uh, ko rāda šis migrācijas periods, eh, šķiet, ka mēs vienmēr atpaliekam no situācijas, mēs vienmēr mēģinam aizlāpīt robus, risināt krīzes, ar ko saskaramies eh, kaut kādos noteiktos brīžos. Un vienmēr mūsu rīcība, atbildot uz spiedienu, ko rada šis migrācijas uh, koridors, ir bijusi vadoties uh, uz uh, krīzes rīcību. Kaut arī zinām, ka šī migrācija jau nav jauna vai kaut kas, kaut kas nepieredzēts, bet gan ir veidojusies daudz gadu laikā. Tāpēc viena lieta, par ko mums vajadzētu padomāt, kad veidojam vai uzlabojam es eh, līmeņa un nacionālā līmeņa migrācijas politikas, ir pārēja no robu lāpīšanas mūsu politikā uz vairāk uz nākotni vērsta politiku un tādu instrumentu izveidi un likumdošanas pieņemšanu, kas reaģētu ne tikai uz krīzēm, bet uh, nodrošinātu proaktīvu migrācijas pārvaldību ilgtermiņā. Tad, ja mums šādi instrumenti būs, un tā tas ir ar Eiropas Savienību, kur tiek veidota politika, tā es domāju par globālo pieeja migrācijai un migrācijai mobilitātei un citiem instrumentiem, tad jāteic, ka šādi rīki mūsu rīcībā ir. Tomēr to īstenošana nevienmēr ir visaugstākajā līmenī un tie netiek pienācīgi efektīvi izmantot. Es domāju, ka tas ir skaidri redzams arī paziņojumā, ar kom kuru komisija nāca klajā pirms dažām dienām. Uh, runājot par tieslietu un iekšlietu jomas politiku nākotni. Bet kā pāriet no robu lāpīšanas uz nākotnē balstītu politiku? Domāju, ka mums ir jādomā par politiku, kas ir balstīta uz faktiem, pierādījumiem un nevis iekšējām sajūtām. Ko es domāju par ar faktiem balstītu politiku? Pirmkārt, ir nepieciešams apzināties, ka Eiropai migranti un migrantu darba spēks nākamo 30-40 gadu laikā būs nepieciešami, ņemot vērā demografiskās, demografiskās tendences. Mums tas var nepatikt, bet tas ir fakts, un to nav iespējams uh, pagriezt uh, otrādi dažu dienu, dažu nedēļu vai dažu gadu laikā. Tāpēc jāsaprot, ka migranti būs nepieciešami zinot no līdzšinējā darba, no Pasaules tirzniecības organizācijas paveiktā darba, mēs zinām, ka pastāv pozitīva saistība starp migrāciju un tirzniecību, starp uh, izcelsmes valsti un mērķa valsti. Un mēs zinām, ka likumīgā migrācija gandrīz visās valstīs, ja ne visās, ir sniegusi būtisku ieguldījumu šīs attiecīgās valsts uh, IKP pieaugumā. Uh, Tāpēc ir nepieciešams atzīt, ka pozitīvi pienācīgi pārvaldīta migrācija ir uh, pozitīvs uh, faktors un svarīgs mūsu politikas uh, aspekts, kā arī pārvaldības aspekts gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī. To es saprotu ar faktos balstītu politiku. Ir jāatmet uh, plikas bažas par drošības aspektu vai kontrolas aspektu. Jā, tas ir uh, svarīgi un tam būtu jābūt daļai no nacionālās pārvaldības sistēmas, tomēr tā nedrīkst būt eh, galvenais aspekts. Faktos balstīta politika nozīmē arī to, ka ir jāatzīst, ka migrācija saistās ar vīzu režīmu, bet ne tikai, arī ar robežu pārvaldību un arī vienmēr ne tikai robežu pārvaldību, uh, arī ar sociālo attīstību izcelsmes valstī un migrācijas mērķu valstī. Te ir runa arī par darba tirgu, par ekonomisko politiku, kurā ir jāņem vērā migrācija kā izaugsme veicinošs faktors, un proti arī at, dažādi ārējo attiecību aspekti. Tāpēc migrācijas politikai ir jābūt horizontālai, konsekventai, uh, un tā nedrīkst balstīties uz mm, sektoriālu pieeju, ir jādomā par mm, visaptverošu pieeju, par mm, es līmeņa pieeju šim jautājumam, un ir nepieciešams atrast līdzsvaru starp visiem tiem aspektiem, kuriem es īsumā pievērsos, bet, protams, ka ir vēl arī citi aspekti un citas politikas jomas, kas eh, šeit būtu vērā ņemamas tā diskusija, kas notiek šodien, un uh, politiskās vadlīnijas pēc Stokholmas uh, programmas īstenošanas uh, šobrīd ir īpaši būtiskas. Mēs šobrīd esam krustcelēs, jo mums šobrīd ir iespēja pavirzīties uz priekšu vēl tālāk un vēl izlēmīgāk un veidot efektīvu uz nākotni vērstu politiku. Kādi tad ir tie elementi, kurus mēs kā starptautiskā migrācijas organizācija gribētu redzēt atspoguļot šajā politikā. Es, protams, pieminēju dažus aspektus, tas nav izsmeļošs saraksts, bet mans laiks ir ierobežots, tāpēc es jau iepriekš atvainojos par to, ka nevarēšu pakomentēt pilnīgi visus eh, punktus, varbūt mēs tam vēlāk pieskarsimies diskusijām, bet eh, tās galvenās jomas, kas jau ir iekļautas uh, stratēģijas 2020. Eh, gadam programmā un kas ir atzītas, ir tādas, ka migrācija potenciāli var nodrošināt eh, labvēlīgu pamatu izaugsmē, uzlabot produktivitāti un eh, ekonomisko politiku, kā arī dalību valstu ekonomikas un savienības ekonomikas rādītājs, bet kā panākt lai migrācija tiešām kļūtu par pozitīvu faktoru. Te ir nepieciešama horizontāla multidisciplināra pieeja. Runājot par migrāciju izaugsmai, ir jāpārdomā mūsu pieeja darba tirgus pārvaldības programmā. Tas nozīmē, ka darba spēka migrācija šajās eh, migrācijas politikās, ko mēs eh, veidojam savās valstīs, kā arī savienības līmenī, ir jāņem vērā. Ir jārēķinās ar vairākiem citiem būtiskiem elementiem, kas ietekmē darba tirgus eh, pārvaldības programmas. Viens no galvenajiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā, jo tas ietekmē daudzas citas jomas, ir tas, kā migrantu darba spēks šobrīd tiek pieņemts eh, darbā starptautiskā līmenī un cik eh, būtisks eh, šis faktors ir. Mums ir starptautiskās konvencijas, darba organizācijas standarti, un tomēr nevienmēr mēs varam garantēt, ka šie standarti tiek ievēroti. Neētiska, pieņa, neētiska nodarbinātība nozīmē, ka tas negatīvi ietekmēs privāto sektoru, kurš pieņem darbā šo darba spēku. Tas nozīmē, ka tas eh, negatīvi ietekmē darba tirgu migrācijas mērķu valstī un negatīvu attīstību izcelsmes valstī, kur eh, migranti ir, kur migrantiem ir jādzīvo pilnīgi neaizsargātos apstākļos. Un tāpēc ir jādomā par privātā sektora iesaistīšanu, lielo uzņēmumu iesaistīšanu, darba spēka migrācijas pārvaldībā un to pozitīvo efektu, ko tas varētu radīt katrai, katras individuālas valsts darba tirgumu un ekonomikai. Vēl viens svarīgi joma, kas tika pieminēta Koelju kunga uzrunā, ir migrantu aizsardzība Eiropa, kas uh, sargā cilvēku dzīvības. Mēs, uh, protams, aizsardzību vienmēr saistam ar uh, patvērumu meklētājiem un bēgļiem, bet tas tā nav. Nevienmēr tas pareizi. Migrācijas uh, kopaina ir mainījusies. Un šī situācija vairs nav tik viennozīmīga kā iepriekš. Šobrīd mēs saskaramies aiz, ar aizvien kompleksākām bēgļu plūsmām, piemēram, Eiropas dienvidos, Maltā, Kiprā, citur, ir eh, mazgadīgie, kas eh, ceļo bez pieaugušo pavadības, ir cilvēktirzniecības, upuri, un, protams, ka šis migrāns sastāvs ir ļoti dažāds, bet viņiem visiem ir nepieciešama aizsardzība, un mums ir jānodrošina, ka mūsu politikā ir paredzēta sistēma, mehānismi un instrumenti, kas uh, var nodrošināt aizsardzību dažādu kategoriju migrantiem, kam aizsardzība ir nepieciešama. Tas nozīmē daudz stingrāku cīņu pret uh, cilvēku tirzniecību un kontrabantu, un ne tikai no tiesību sargājošo iestāžu uh, darba viedokļa un robežsardzes uh, darba viedokļa, bet arī ņemot vērā to, ka mm, migrantu kontrabanda ietekmē individuālo upuru dzīvi, viņu ģimenes locekļu dzīvi izcelsmes valstī, un ir jāņem vērā vesela virkne aspektu, kad mēs runājam par migrantu eh, kontrabandu un cilvēktirzniecību, un ne tikai domājot par cīņu ar organizēto noziedzību, kas eh, arī nodarbojas ar eh, šo biznesu. Vēl viens elements, kas ir būtisks nākotnes politikā, ir tas, ko mēs parasti saucam par ārējo dimensiju. Eiropas Savienībā mums ir GAM, ir globālā pieeja migrācijai un mobilitātei. Manuprāt, tas ir izcils instruments, lai veidotu ārējo dimensiju attiecībās ar eh, dažādām valstīm, bet arī savienības iekšienē, tomēr ir nepieciešams labāks līdzsvers un uzlabojumi atsevišķos aspektos, jo tad, ja mēs runājam par ārējo dimensiju, par sadarbības uzlabošanu ar trešajām valstīm, ar tranzītu valstīm un pat veseliem reģioniem, kuros mēs, kā Eiropas Savienība, vēlamies iesaistīties, ir jādomā, ko tad mēs ar to saprotam Līdz šim mēs ar to galvenokārt esam sapratuši sadarbību un dialogu, kurš galvenokārt koncentrējas uz uh, palīdzību, kuru mēs vēlamies no izcelsmes un tranzīta valstīm, migrācijas plūsmu regulēšanā, uh, regulāru plūsmu apturēšanā un šo valstu palīdzībā mums aizsargāt robežas un noturēt kontroli par migrācijas plūsmām. Jā, tas ir labi un tas ir jāsaglabā, bet tas jau nevar būt uh, Viss attiecību saturs ir vēl arī citi aspekti attiecībās ar izcelsmes valstīm, kas ir jāņem vērā. Un, ja mēs vēlamies, eh, lai mūsu ārējās, eh, ārēju attiecību dimensija būtu līdzsvarota, tad ir jādomā, ne tikai par iespēju vairošanu apkarot migrācijas plūsmas, bet arī pārvaldīt migrāciju šajās valstīs un kopumā plašākā kontekstā ne tikai tajos aspektos, kas tieši ietekmē Eiropas Savienību. Ir jāpalīdz šīm valstīm un reģioniem risināt migrācijas iemeslus, cēloņus, bet ir vesela virkne šādu iemeslu, kurus tie plašāki nekā mēs parasti ņemam vērā. Mēs runājam par nabadzību, par civilējiem nemieriem, vārdarbību, cilvēktiesību pārkāpšanu, un tie visi ir svarīgi migrācijas iemesli, bet vēl viens iemesls ir cilvēku pamatotas um, gaidas izveidot sev kaut kur labāku un pārtikušāku nākotni kaut kur citur, un ir jādomā arī par šiem iemesliem, ja mēs domājam par to, kā izveidot efektīvu un mm, veiksmīgu legālo migrāciju. Mēs redzam, ka mēģinājumi apturēt nelegālo migrāciju, nenodrošinot eh, likumīgas migrācijas kanālus, neatrisin tās problēmas tādā veidā, ka mēs vēlētos to redzēt. Uzlabota likumīgās migrācijas sistēma un attiecīgi kanālu izstrāde, protams, neapturēs nelegālu migrantu ierašanos, tomēr tā piedāvās labākas alternatīvas un noteikti palīdzēs mūsu attiecībās ar trešajām valstīm, jo mēs tām piedāvāsim līdzsvarotāku pieeju, kas atbilst abu pušu interesēm un droši vien ierobežos arī nelikumīgo migrantu kontrabandu, kas pašlaik plaukst un zēļ, ņemot vērā to, ka citas alternatīvas ir gandrīz neiespējams vai pat nepastāv. Vēl es gribētu noslēgt savu uzstāšanos ar vienu komentāru. Un, manuprāt, tas ir elements, par kuru ir jāpadomā un kurš vienmēr ir jāņem vērā. Nekas, kas uh, šobrīd nenotiek pasaulē, nav pietiekami tālu no mūsu robežām Pirms četriem gadiem, kad sākās Sīrijas krīze, mēs nedomājām, ka tas e, būtiski ietekmēs patvēruma meklētāju ierašanos e, Eiropā, bet e, mēs jau esam ar to saskārušies, jo viņi ierodas Eiropā. Tomēr tas, ka mēs daudzējādā ziņā neizmantojām efektīvas iespējas iesaistīties šajā krīzē, ir novēdis pie tādiem rezultātiem, kādas mēs šobrīd redzam. Uh, migrantu plūsmās un patvērumu meklētāju skaita pieaugumā. Protams, ka ap Sīriju ir radies vesels nestabils reģions, kas potenciāli varētu ietekmēt jebkuru citu pasaules reģionu atkarībā no tā, cik slikta situācija būs. Un tad, kad Malī sākās konflikti, mēs zinām, ka arī tas nav pārāk tālu. Uh, Mēs nedomājām, ka tas tur varētu notikt, bet tas notika, un to ir svarīgi paturēt prātā, domājot par ārējo attiecību dimensiju, kuru jūs kā Eiropas Savienības dalību valstis veidojat, lai kur tas arī nenotiktu, mums ir jāiesaistās, jo šī savienība ir dibinātos uh, veselu virkni demokrātisku principu uz cilvēktiesību ir ievērošanu Un šīs cilvēktiesības eh, ir universālas, tās darbojas ne tikai es robežās, bet visur, un tāpēc mums ir jāiesaistās. Un visbeidzot, es gribēju pateikties Grieķijas prezidentūrai, jo mēs esam ļoti cieši un konstruktīvi sadarbojušies šajos jautājumos Grieķijas prezidentūras laikā. Protams, ka tā vēl dažus mēnešus turpināsies, un es domāju, ka ir svarīgi ne tikai līdz šim ieguldītie centieni, bet arī panāktie rezultāti. Tie ir ārkārtīgi būtiski tieslietu un iekšlietu politikas jomā, un es ceru, ka tikpat auglīga sadarbība mums turpināsies arī ar nākamo un aiznākamo prezidentūru. Paldies! Liels paldies! Manuprāt, tika uzdāta ļoti, uzdota ļoti daudzi jautājumi un arī tāda kā domāšanas impulsi, taču pirms mēs uzsāksim nākamo diskusiju daļu vēlos atgādināt, ka tie, kas vēlas izteikties, viņiem sekretariātā jāiesniedz šī veidlapa, Un vēl vēlos norādīt to, ka runāšanas laiks ir ierobežots, lai mēs tiešām varētu īstenot plašu diskusiju. Sāksim ar Janola Mārī kungu no Kipras. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem dažādajiem runātājiem, kas mūs iepazīstināja ar dažādiem uh, faktiem un dažādām lietām. Šie izaicinājumi vidusjūrā saistībā ar migrācijas plūsmām nav nekas jauns. Šeit ir runa par karu upuriem vai nabadzības upuriem vidusjūras reģionā. Gadiem ilgi pastāv dažādi uh, dažāda spriedze dažādos reģionos, un no šiem reģioniem nāk ar vien lielākas migrācijas plūsmas, un daudzi cilvēki riskē ar savu dzīvību un arī zaudē to, šķērsojot vidusjūru. Jau gadiem ilgi vidusjūrā runā par migrācijas un uh, patvērumu politikas ārējās dimensijas spēcināšana Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībai jāatzīst tas, ka valstis ap vidusjūru atrodas ar vien pieaugošāka spiediena ietekmē, jo migrācija tikai palielinās. To mēs piedzīvojām arī pagājušo gadu ar Lampedūzas traģēģiju oktobrī, kas parāda, ka šeit ir uh, pastiprināti jārīkojas. Šie visi jautājumi ir ļoti kompleksi, tiem ir smagas ekonomiskās un sociālās sekas, tas ietekmē ne tikai izcelsmes, bet arī mērķa valstis. Diemžēl bija nepieciešams simtiem bojā gājušo kuģa avārijā, lai tiktu uzsākti jauni pasākumi. Eiropas Savienība šeit rīkojās tikai pēc šī notikuma, nevis veica nekādas preventīvas pasākums. Un nesen pirms pāris stundām mums ir nāvis upuri Lesbas salā. Mēs nespējām glābt šos bēgļus, taču mēs, protams, priecājamies, ka migrācija atkal atrodas Eiropas Savienības fokusā un ir, kļuv, ir panākta politiskā vienošanās par kopīgo rīcību šajā jomā. Uh, Mēs vēlamies, lai visas dalībvalstis iesaistītos, lai mēs visi kopīgi darbotos šajā jomā. Tieši cīnoties ar šīm problēmām. Lisabonas līgums paredz to, ka migrācijas jomā mums ir jāīsteno solidāri likumi, ļoti pareizi teica, ka solidaritātei jābūt precīzi definētai. Šeit ir runa par saturisku solidaritāti, nevis par kaut kādu formalitāti. Uh, Mums ir jāņem vērā visas migrācijas plūsmas Eiropas Savienības virzienā, un mēs apsveicam nolainkumus ar trešām valstīm, kas ņem vērā visus migrācijas aspektus. Mums ir arī īstenot vidusjūras darba grupa, kas ir apsveicama. Paldies! Lamaris kungam, Bronsa kungs lūdzu no Eiropas parlamenta. Yes, the minister said that his government had. Paldies. Es teicu, ka Valdībai ir rīcības plāns, lai kontrolētu migrācijas plūs, plūsmas, taču veids, kā tiek interpretēts šis jautājums, atvieglo migrācijas plūsmu ienākšanu. Mēs, Libe, pirms kādiem diviem gadiem šķiet diskutējam par šo jautājumu un par to, ka migranti, kas ieradās Grieķijā un Turcijā, uh, Eh, tika atlaisti pēc papīrīšu parakstīšanas, eh, apgalvojot, ka nu, viņi dosies prom, bet viņi netika izraidīti ar varu. Es domāju, ka galvenā atbildība par bojagājušiem cilvēkiem jūrā ir pieaugušiem cilvēkiem, kas eh, bērnus savedušiem kuģiem un cilvēku tirgoņiem. Taču patvērumu politika ko ved Eiropas Savienība un ANO, paredz to, ka šie cilvēki, kaut arī ir liegts patvērums, tāpat var palikt. Nevajadzētu apbalvot uh, cilvēkus ar nelegāliem mēģinājumiem iekļūt Eiropas Savienībā ar palikšanu šeit, ja mēs apturētu lai apturētu šo plūsmu, vajadzētu vienkārši liekt piekļuvi jebkuram legālam vai nelegālam šādu veidu imigrantam. Un vajadzētu veicināt atgriešanu vēlams izcelsmes valstī. Mēs stāstam, ka imigrācija ir nepieciešama un no tās nav iespējams izvairīties, ka tas saistīts ar uh, krītošo dzimstību, ar demogrāfijas situāciju un ka migrācija varētu kompensēt trūkstošo darba spēku. Bet, ja jūs ievadat migrantus no Ziemeļāfrikas vai Āzijas, viņi jau neaizstāja Eiropiešus, viņi pārvērš uh, daļu no Eiropas par Āfriku vai Āziju. Vismaz uh, Austruma Eiropa un Rietuma Eiropa šobrīd kļūst uh, ikdienu mazāk eiropeiska, un mums rodas jautājums, kas tad būs nākotnē. E, Stambulī kungs no Grieķijas parlamenta. Nē, atvainojiet, frau. Stambulī kundze tā ir. Paldies, priekšsēdētāji. nelegālā personu pārvadāšana no trešām valstīm Eiropas Savienības teritorijā, īpaši tādu personu, kuriem nav personas eh, dokumentu, ir jautājums, kas ļoti skar mūsu parlamentus. Taču mums ir jāņem vērā tas, ka ļoti daudzas personas pamet savus izcelsmes valstis, uh, lai izvairītos no tur esošiem konfliktiem, un viņi vēlas dzīvot drošā un demokrātiskā vidē, kā tas ir Eiropas Savienībā. Šeit viņi meklē patvērumu. Tas, kas nodarbina Eiropas parlamentu un nacionālos parlaments, ir jautājums, vai mēs varam piedāvāt šādu drošu un demokrātisku telpu, kad tiem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tie cilvēki, kas dodas uz Eiropu, pārsvarā šķērso atsevišķu dalībvalstu robežas, īpaši Grieķijas, īpaši mūsu jūras robežu šķērso ļoti daudzas personas, un viņas to dara bez attiecīgiem personas dokumentiem. Kādā, kā lai mēs nodrošinam viņu personīgās tiesības? un mēs viņus eh, individuāli noraidām, bet kā mēs lai novēršam briesmas, ka viņi atkal tiek vajāti? Šādi gadījumi visu laiku parādās startautisko organizāciju, ANO, Amnesty International un patvērumu organizācijas ziņojumos. Tagad ir izstrādāts jauns darbības plāns jūras robežu uzraudzībai un attiecīgais ziņojuma priekšlikums norāda to, ka ir jāievēro bēgļu pamattiesības un arī pilnībā jāievēro ne, atpakaļ nenosūtīšanas princips. Kā? Lai mēs aizsargājam šīs personas, lai tās netiktu noraidītas vai arī pat nosūtītas atpakaļ uz to zemi, no kuras uh, viņas bēg. Ir jānodrošina aizsardzība šādām cilvēku grupām, un ir jāņem vērā tas, uh, jāņem vērā tas, ka viņiem ir pamatoti iemesli saņemt aizsardzību un kā lai mēs īstenojam reāli uz vietas šādas pārbaudas, vai tas jādara robežsargiem, vai to darīs Frontex cilvēki, kas eh, pārbauda patvēruma meklētāju pieteikumus. Un vai mēs tad nepārkāpsim eh, tiesības eh, pieprasīt patvērumu šajā mērķa valstī. Ir vēl arī citi ziņojumi starptautiskajās organizācijās, kas eh, ziņo par šādiem smagiem gadījumiem, kad ir tādas personas, kas vairākas reizes ir nosūtīts atpakaļ uz izcelsmes valstu un atkal ir mēģinājuši un nokļuvušas Grieķijā. Un kas tad notiek ar šīm personām, kad viņas ierodas Grieķijā saskaņā ar likumu? šīs personas ir jāievieto divu nedēļu garumā uzņemšanas centros, kur tiek izskatīti viņu pieteikumi, taču ir arī likums, kas šo centru pārvaldītājiem dod tiesības ierobežot šo personu brīvības vienkārši ar administratīvu lēmumu un bez jebkādas uh, tiesiskās palīdzības, nemaz neuzklausot uh, šīs iesaistītās personas. Uh, un kad šī persona tad pie, iesniedz patvērumu pieprasījumu, vai arī nemaz to neizdara, tad sākumā viņas uztur šajos uzņemšanas centros, tad viņus var nodot pat tādos kā apcietināšanas centros līdz pat sešu mēnešu ilgumam. Tātad viņi sistemātiski tiek noraidīti un patvērumu pieprasījumi tiek noraidīti, šīs personas tiek uh, turētas uh, ieslodzījumā. Un patiesībā šīs uh, institūcijas un uh, šie centri tiek paredzēti tikai 24 stundu aizturēšanas gadījumiem. Tādēļ šīm personām netiek nodrošināt cilvēcīgi apstākļi, kas tur pavada mēnešu. Un iespējams, ka tās ir personas, kas jau gadiem ilgi dzīvojušas Grieķijā, taču kāda reida laikā ir tikušas um, noķertas kopš 2012. gada augusta tiek veikti šādi reidi un galvenokārt tiek kontrolēts um, vienkārši pēc cilvēka izskata. Mums, mēs lūdzām Eiropas līdzekļus un arī parlaments lūdza attiecīgus līdzekļus, lai varētu rīkoties, taču mēs to nesaņēmām. Šeit ir jāņem vērā arī veselības aprūpe, kas netiek nodrošināta šiem cilvēkiem viņu ieslodzījumu laikā. Piemēram, ir nāves gadījumi, uh, kas, eh, kad cilvēki cieta no slimībām, kuras varēja ārstēt, un viņus pat ne, neuzrauga amatpersonas, bet gan kaut kādu privātu eh, uzņēmumu apsargi šajos uzņemšanas centros. Un šajos centros eh, kopumā ir 2 līdz 3 tūkstoši bēgļu, un privātās apsardzes firmas šeit nopelna ļoti daudz. Noslēgumā vēlos teikt, ka runājot par šo drošības apsardzes firmu personālu, ierasta praksa ir uzlikt roku dzelžus vai sasiet šos bēgļus, ja viņi pārāk daudz trokšņo vai traucē pārējiem, un tas ir milzīgs sloks manai valstī un arī pārējām dalībvalstīm. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam un pārējām parlamentiem ir jādara viss iespējamais, lai šādi gadījumi neturpinātos un nebūtu iespējami. Ir pasākumi pieejami, lai nodrošinātu solidaritāti un lai bēgļi un imigranti tiktu uzņemti visās dalībvalstīs, nevis tikai šajos akūtajos centros. Paldies! Dievs Demero kungs no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos mazliet izteikties par šo diskusijas punktu un pieturēšos pie šīs diskusijas uh, virsraksts. Es tagad nerunāšu par migrācijas politiku kaut kādā konkrētā gadījumā, bet vispārīgi visi, kas mani zina, uz, zina to, ka es neuzskatu migrāciju par problēmu. Migrācija ir fenomens, kas ļoti cieši saistīts ar attīstību. Uh, Un nākamnedēļ, kad mēs tiksimies Atēnās, tad mēs runāsim tieši par Renātes uh, ziņojumu un arī par Amerikas ziņojumu uh, migrāciju un attīstību. Es uzskatu, ka migrācija ir globāls fenomens, kuram ir arī savas priekšrocības. Šeit ir jāņem vērā legālā un nelegālā dimensija. Uh, Te ir jāņem vērā starptautiskās tiesības, subsidiārās tiesības, un šeit ir būtiski jāņem arī vērā integrācijas dimensija, tāpat arī darbība, kas notiek izcelsmes valstīs, tranzīta valstīs, tad atpakaļ nosūtīšana un apcietināšanas centri, administratīvās iestādes, kur šie bēgļi uzturās. Sākumā par robežām. Šeit jāņem vērā arī ļoti dažādas uh, dimensijas. Karlos un Dženija zina ļoti daudz par to, ka pastāv jūras robežas, tad ir upja robežas, tad ir gaisā robežas un pastāv arī eh, robežas uz zemes. Ikvienā valstī, gan Eiropas dienvidos, gan ziemeļos, pastāv eh, īpaši apstākļi un īpašas sekas, kad runā par šo valstu robežām. Un, kad mēs vēlamies, lai svarīgākā brīv, viena no svarīgākajām brīvībām Eiropas Savienībā šī pārvietošanās brīvība nekur netiktu ierobežota, tad mums ir jāaizsargā mūsu ārējās robežas. Mēs zinām, ka ārējo robežu kompetence atrodas nacionālā līmenī, bet mums taču ir Frontex, kāpēc mēs iz, radījām Frontex, ja tas, um, ja ārējās robežas ir tikai nacionāla valstu ziņā, nē, šī ir dalīta kompetence, un, piemēram, Frontex ir iespējas un pasākumi, tā dēvētie rebets, kopīgie, kopīgie darbības, uh, darbības grupas. Frontex um, ir pieejamas lidmašīnas un helikopteri, un vēl dažādi instrumenti. Uh, Tāpat ir jāpiemina arī patvērumā organizācijas, kas ir diezgan jaunas, bet kas ir jāatbalsta. Un noslēgumā, jo vēlos izteikties īsi, es ļoti ilgi Eiropas padomē bija priekšsēdētājs migrācijas lietu komitejā un arī pie sevis mājās partijā biju atbildīgais par robežu kontroli. Es neesmu nekāds zaļknābis šajā jautājumā, un tādēļ es varu izteikties diezgan objektīvi par šo jautājumu. Tad runāt par nākotni, Eiropas Savienības nākotne nepastāv tajā, ka mēs pieņemam likums par to vai šo jautājumu. Tā atsevišķi. Mums ir jāņem, jāplūko viss migrācijas fenomens kopumā, lai mēs varētu īstenot kopīgu politiku. Kāpēc kopīgu politiku? Tāpēc, ka atbildībai šajā jomā jābūt dalītai. Migrācija ir laba lieta, taču mums ir ierobežotas iespējas, un tādēļ ir jābūt noteiktiem noteikumiem un apstākļiem. Paldies, paldies! Tagad Nīderlandes runātājs. Jā, dank u wel, eh, voorzitter. Paldies. Sakamais kundze. Paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu mūsu darba kārtībā. Domāju, ka tas ir būtisks jautājums ne tikai vidusjūras eh, reģionu valstīm, bet arī ziemeļu valstīm. Es vēlētos runāt par divām tēmām. Uh, Pirmkārt, jautājums, ko mūsu pastāvīgā tieslietu komiteja uzdeva šai komitejai par lomu, kāda būtu jāuzņemas e, koordinējot e, provizorisko Sīrijas bēgļu uzņemšanu. Komiteja atbildēja, un, ja parlamenta pārstāvi ir interesēti, mēs labprāt sniegsim šo atbildi publiski. Es domāju, ka daudzi ir interesēti šajā atbildē, jo ļoti daudzi Sīrijas eh, migranti šķērso mūsu robežas. Otrs jautājums eh, par robežu uzraudzību. Ir būtiski veikt šādu informatīvu apkopojumu, no otras puses eh, runa ir par to, cik būtiska un uh, potenciāli labvēlīgi ir migrācija. Šāds sadalījums ir uh, daudzās uh, Eiropas Savienības valstīs, ir daudz un dažādi koncepti un uzstādījumi, taču mēs pilnīgi noteikti vēlētos uh, izvairīties no tā, lai cilvēki iet bojā vidusjūrā. Ir ļoti daudz cilvēku iet bojā vidusjūrā, un tas ir traģiski, taču tajā pašā laikā jāsaprot, ka Eiropā darba tirgus uh, piedāvā darba un izdzīvošanas iespējas šiem cilvēkiem. Lielākā daļa tā saucamajiem, no tā saucamajiem nelegāliem imigrantiem viņiem izdodas atrast darbu. Tas nozīmē to, ka mums ir kapacitāte un iespējas piedāvāt viņiem darbu. Es domāju, ka vajadzētu skatīt kopskatā šos abus divus aspektus, pozitīvo un negatīvo. Mums pilnīgi noteikti ir jāuzlabo uzraudzīšana uz robežām un jābūt stingriem un skaidriem nosacījumiem, bet no otras puses ir jāskata, ko pozitīvu var sniegt imigrācija un ko mēs viņiem varam sniegt darba tirgus kontekstā. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs Ismails Ajetins no Turcijas parlamenta ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle panelistlere ve katılımcı arkadaşlarım. Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos vispirms eh, pateikties eh, kolēģiem par prezentācijām, saka Turcijas eh, pārstāvis Aitina kungs. Mēs zinām, ka aptuveni 30 tūkstoši cilvēki ir aizgājuši bojā traģiskos apstākļos vidus jūras reģionā. Tas ir ļoti traģisks skaitlis. Diskusiju kontekstā mēs redzam, ka rodas jautājums par uh, drošību Eiropas Savienībā, kā arī par šo cilvēku, par migrantu tiesībām. Es domāju, ka pirmkārt ir jāizceļ migrantu tiesības uz dzīvību. Šobrīd vairāk nekā 463 tūkstošu Turcijā ir um, oficiāli bēgļi un 500 tūkstoši ir ģimenes locekļi šiem bēgļiem, tātad aptuveni 1 miljons bēgļi šobrīd ir Turcijā. Ja jebkura no Eiropas Savienības valstīm, ja kāda no Eiropas Savienības valstīm būtu piedzīvojusi Sīrijas problēmu, tad tā daudz labāk saprastu problēmas un to, kādēļ ir šī migrantu plūsma. Uh, Sīrijas traģiskie notikumi un Ziemeļāfrikas traģiskie notikumi ir galvenais avots šādai plūsmai. Ir jāatrisina problēmas jau saknē, līdz ar to Eiropas Savienības valstīm vajadzētu uzņemties lielāku atbildību un mēģināt risināt šīs problēmas uh, jau pašā sākumā, jo pēc tam, kad problēma jau ir radusies, eh, ir par vēlu. Tāpat tas ir jārisina saskaņā ar kopienas akī, jāmēģina rast politiski risinājumi uz šīm situācijām. Sīrijā būtu vajadzējis izveidot drošas zonas, aizliegtas zonas pārlidojumiem. Pretējā gadījumā, kā mēs redzam, ir aptuveni viens miljons Sīrijas bēgļu un ģimenes locekļu Turcijā. Un šo migrācijas plūsmu ir neiespējami apturēt, un daļa no tās virzīsies uz Eiropu. Āfrikā ir arī malī situācija. Civilais uh, pilsoņu karš uh, citos Afrikas reģionos, Dienvidāfrikā. Priekšsēdētājs, vai jūs varētu lūdzu noslēgt uh, sacīto, jo mums ir laika ierobežojumi. runātājs. Noslēgumā priekšsēdētāja kungs eh, vēlētos eh, teikt šādas lietas. Protams, Eiropas Savienības robežu drošība ir svarīga, taču, ja jāizšķiras starp drošību un tiesībām uz dzīvību, tad es izvēlos tiesības uz dzīvību. Tās ir prioritāras. Paldies! Gijongas kundze no Eiropas parlamenta lūdzu. Merci, rapidement. Paldies, īsi. Trīs lietas piedalīties šajās debatēs. Pirmkārt, par to, kā tiek izmantot Eiropas fondi. Mēs nesen tieši nobalsojām par noteikumiem par Eiropas fondu izmantojumu migrācijas un patvērumu jautājumos, un es ceru, ka šis regulējums nodrošinās labāku līdzsvaru starp uh, atsevišķām rīcību politikām, starp uh, migrācijas patvērumu un citām politikām, un mēs vēlējāmies, lai būtu konkrēts budžeta apjoms, uh, kas tiktu veltīts šai politikai. Taču ir skaidrs, ka turpmāk tas joprojām būs izaicinājums un problemātisks jautājums. Otrkārt, es uh, pievienojos Ambrosija kunga teiktajam un Pozitīvi vērtē viņa teikto par eh, to, ka šos jautājumus nevar sajaukt kopā, bet ir jāskata globālā aina. Un šajā sakrā uzskatu, ka vajadzētu pievērsties sevišķi arī integrācijas jautājumiem, kas varbūt šodien netika pietiekami izrunāti. Uzskatu, ka mūsu debatēs par eh, patvērumu un migrāciju uh, Ir jārunā arī par šo cilvēku integrāciju, lai veicinātu veiksmīgu sociālo iekļaušanos. Un visbeidzot, par patvērumu jautājumiem ir skaidrs, ka teksts ir uzlabots, sevišķi šajā jautājumā, bet uzskatu, ka vēl ir tāls ceļš ejams attiecībā uz kopējiem standartiem un prakses atšķirībām atšķirīgās dalību valstīs spiediens eh, joprojām ir liels uz valstīm, kas nav gatavas eh, šādiem apstākļiem, kā piemēram Bulgārija, un uzskatu, ka šādā kontekstā mums būtu sevišķi jāpiedomā pie kopējiem standartiem patvērumu jautājumos, kā arī par dažādām reformām, sevišķi Dublina 3 eh, kontekstā. Paldies! Paldies! Lūkšu jūs ievērot divu ar pus minūšu runāšanas laiku, citādi mēs nevarēsim uh, atbildēt. Tagad Itālijas pārstāvis. Liels paldies, saka Gator kungs. Vēlos pateikties par uh, plašajiem komentāriem vēlos eh, runāt par jauno vidusjūras darba grupu, kas tika izveidot pēc Lampedūzas traģēdijas. Šī traģēdija norisinājās Itālijā. Mēs esam robežu valsts, taču mēs esam arī Eiropas Savienības dalība valsts, tādēļ tās, šī traģēdija skar visu Eiropas Savienību. Parlamentu un padomes eh, regulā nosakot normas ārējām robežām mums ir ļoti interesanta. Itālijas prezidentūras laikā mēs arī ļoti intensīvi nodarbosimies ar šīm jomām. Manuprāt, vispārīgais viedoklis par patvērumu mūsu politikā un kultūrā pierāda to, ka tā ir pastāvīga parādība, ka tas nav tikai kaut kāds īslaicīgs fenomens. Tika teikts, ka migrācija rada arī dažādas iespējas, kas ir jāizmanto un ir jāpārvar pretestība. Tāpat mums ir jānodrošina arī suver, suverenitāte, kas ir svarīga Eiropas Savienības nākotnē. Un šīs jaunās darba grupas vājais punkts ir tāds, ka tās nevar pēc iespējas plaši atbalstīt dalībvalsts uzņemot bēgļus un patvērumu meklētājus. Mums trūkst finanšu līdzekļu. Mums vajadzētu arī pārdomāt par tiesību īstenojošām iniciatīvām, kur šie jautājumi tiek uh, ierakstīti saistoši. Mums nepietiek vienkārši ar labo gribu. Mums ir jāapkaro nelegālā imigrācija, taču mums ir jānodrošina legālajiem migrantiem pilsoņu tiesības. Mums ir nepieciešama likumīgums, mums ir nepieciešama šīs personas gan pētniecībā, gan attīstībā, gan darba tirgū, kad ekonomika vēlas saņemt jaunu mm, cīnuli darbībai. Un mums ir jādomā par politiskajiem pasākumiem, kas ņem vērā dažādos apstākļus dažādajās eh, dalībvalstīs. Šeit vēlos eh, runāt par piekļuvi pilsoņiem, par piekļuvi vēlēšanās. Šie jaunie pilsoņi taču maksā nodokļus un rada bērnus, kas šeit uzaugs un turpinās dzīvot. Mums ir jāsūta pozitīvi signāli, un tiem jābūt saistošiem, jo šī atpakaļ nosūtīšana kas eh, bieži tiek atbalstīti tajās valstīs, kur valda liels populisms, nav atbalstām. Tātad uh, Es nevaru atbalstīt šo cinismu un demagoģiju, kas valda bieži vien. Paldies! Paldies Gotori kungam! Tagad Jasevucas kundze no Melnkalnis. Tagliare in corsa che è troppo lungo. Hai visto sì, sì. My name is Azra Jasevic. Thank you. Eh, ja sam danas u ovom Es pārstāvu Melnkalnas parlamentu un gribētu padalīties eh, savās domās par migrāciju. Es uzskatu, ka migrācija, ņemot vērā eh, demogrāfijas problēmas, nav jā, jāpārtrauc. Visi mēģina uzlabot savu privāto dzīvi, Un mums visiem vajadzētu mēģināt e, domāt par labākiem dzīves apstākļiem migrantiem, vienlaikus sargājot arī mūsu robežas. Tāpēc mēs e, aizstāvam to, ka robežas tiek sargātas, bet vienlaikus migranti e, tiek savā ziņā pārcelti uz juridiski legālu uh, zonu. Un es domāju, ka ir jārada noteikumi, lai migranti tiktu pienācīgi integrēti, jo tas nāktu par labu Eiropas darba tirgumu un ekonomikai. Runājot par eh, robežu uzraudzību, es zinu, ka ir uzsākts darbs pie jaunas direktīvas un ir ārkārtīgi būtiski koncentrēties uz to. Liels paldies! Tagad... tagad mēs uh, pievērsīsimies pēdējiem runātājiem Ipselantis kungs no Grieķijas parlamenta. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vēlos apsveikt referentu par plaši paveikto darbu šajā tik ļoti jutīgajā jautājumā, kas ir arī vienlaiks ļoti svarīga, svarīgs. Šeit ir runa par mūsu politisko kultūru un arī Eiropas kultūru. Migrācija veido ļoti svarīgu sastāvdaļu. Šeit ir jāņem vērā dažādi kritēriji. Rīcībai ir jābūt koordinētai. Mums ir jābūt kopīgai teorētiskajai pieejai un Eiropas Savienībai jāspēlē ar atklātām kārtīm, saskaroties ar šīm problēmām. Mēs nedrīkstam neievērot to, ka valstis eh, vidusjūras austrumos un arī Eiropas Savienības austrumos atrodas zem tik liela spiediena, ka ir vienkārši nespējīgas rīkoties šajā jomā. Tas attiec arī uz infrastruktūru. Uh, Piemēram, ir 12 sālu grupa Grieķijā, kur ir daudz vairāk nelegālo imigrantu šīm salām nekā pastāvīgo iedzīvotāju. Mums šeit ir jādarbojas holistiski, mums ir jāizteno reāla solidaritāte. tāda solidaritāte, kas dod iespēju savām dalībvalstīm īstenot savu kultūru un uzņemt šīs personas, kas meklē labāku nākotni. Un mums ir jāatbalsta šīs atsevišķās dalībvalstis, uh, un jāapkaro noziedzība neatkarīgi no tā, kur tā, no kurienes tā nāk. Mums ir jānosauc konkrētie vārdi, taču vēlos norādīt uz to, ka šobrīd mēs piedzīvojam 26% bezdarbu valstī, un kā tad, lai mēs varam atrisināt uh, šo migrācijas problēmu? Turklāt vēlos norādīt uz to, ka mums jārīkojas reāli. Uh, un jārīkojas uzmanīgi. Mums ir jāraugās, lai patiešām tiktu panākta konkrēta sadarbība ar trešajām valstīm, starp trešajām valstīm un starp skartajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Vēl vēros, vēlos norādīt uz to, ka mēs. Mm, Mums nevajag vienkārši nodarboties ar kreiso spēku atbalstīto politiku, kas sola tikai labākus vārdus. Priekšsētājs tagad dod vārdu podījuma runātājiem trīs minūtes sākumā, Anastasijus būs jūs kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzklausīju visus izteiktos komentārus, pierakstīju sev piezīmēs un varētu izteikties gari un plaši. Taču vēlos teikt to, ka esmu šobrīd tikai aizstāvis. Es nāku no ostu institūciju jomas, kuras daudz strādāju, vadīju ostu pārvaldi, un es zinu, kā notiek um, šie uh, šī darbība ostās saistībā ar migrāciju. Un, ja tagad mēs palūkojamies uz visām tām valstīm, kas izjūt šo migrācijas spiedienu, tad mums ir jāņem vērā tas, ka šeit ierodas nelaimīgi cilvēki no apvidiem, kur situācija ir vienkārši neiedomājama. Es pirms tam jau pieminēja to darbu, kas tiek īstenots, lai tiktu pieņemta re regula, ar ko tiks eh, harmonizēti darbības pasākumi. Taču šeit vēlos pieminēt četrus galvenos jautājumus. Pirmkārt, solidaritāte ar tām dalību valstīm, kuras cieš no šī migrācijas spiediena. Grieķijā migrācijas spiediens ir īpaši izteikts. Nākamais jautājums kas ir ļoti būtisks, ir sadarbība, lai iznīcinātu šos kontrabandas tīklus. Tās personas, kas vienkārši izmanto šo personu nelaimi. Treškārt, sadarbība ar Eiropas Savienības organizācijām un institūcijām, Eiropā, Frontex un tā tālāk gan pāraugot robežas, gan iznīcināt šos cilvēku kontrabandas tīklus. Un ceturtais punkts cilvēktiesību ievērošana un sargāšana. Tas ir ļoti īpaši jāuzsver, varbūt, ka tas pat ir svarīgākais jautājums. ja nav pietiekamu piemērotu struktūru. Šo bēgļu uzņemšanai tad mēs nekur netiksim uz priekšu. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Tagad Karlos Kēliju. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies par visiem komentāriem. Gribētu teikt vairākas lietas. Pirmkārt, es piekrītu visam Ambrozikunga teiktajam. Tāpat piekrītu viņa redzējumam par to, ka migrācija ļoti komplicēts uh, fenomens. Piekrītu tam, ka, kā viņš teica, ka ir jāpievēršas demografiskiem jautājumiem, kas paskaidro iemeslus, kādēļ tad mums ir nepieciešama imigrācija. Mēs nevaram izvairīties no jautājumiem par uh, sadarbību un attīstību, sadarbojoties ar attiecīgajām valstīm, ja mēs vēlamies cīnīties ar nelegālo imigrāciju efektīvi. Es domāju, ka mums būtu jānošķir ekonomiskā imigrācija un patvērumu meklētāji, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Proti bēgļi. Te runa ir par divām atšķirīgām lietām par cilvēkiem, kas meklē atšķirīgas uh, lietas un kam ir nepieciešams atšķirīgas atbildes. Ambrozīkungs uh, pareiz uzsvēra, ka ir um, atšķirīgs uh, nodarbinātības līmenis un jāteic, ka Vācijā, um, piemēram, ir bezdarba līmenis 8% un citur atkal tas ir daudz, daudz lielāks, ka, piemēram, Grieķijā 60% dažkārt eh, reakcija var būt ļoti atšķirīga attiecīgi no, um, atkarībā no situācijas. Bet es piekrītu tiem, kas teica, ka mums nevajadzētu baidzī, baidīties no migrācijas, bet mums būtu ar to atbilstoši jātiek galā. Dažkārt eh, es eh, varu saprast, Eh, dažkārt mēs varam konstatēt, ka galīgi labējie cilvēki uzskata, ka robežas būtu jāslēdz visiem, un eh, kreisi noskaņot, galīgi kreisi noskaņot cilvēku uzskata, ka robežas būtu visiem jāatver. Uzskatu, ka pareizais variants ir zelta vidusceļš. Migrācija, kas būtu kontrolēta, tāds būtu šis eh, zelta vidusceļš. Otrais jautājums, par kuru gribētu runāt, ir atsaucoties uh, uz uh, Dieza Demeras kunga teikto. Mums tātad ir nepieciešams pastiprināti domāt par to, kā mēs uzraugām ārējās robežas. Ir nepieciešams labs uzraudzības līmenis Pretējā gadījumā mēs eh, lieksim un traucēsim brīvu kustību Eiropas Savienības iekšējās robežās. Trešais jautājums atcaucēties uz Turcijas pārstāvju teikt to par eh, drošību un eh, to, ka jāizvēlas prioritāte cilvēku dzīvības glābšanai, jebkurā gadījumā tai ir jābūt prioritātei. Taču, godīgi sakot, mēs jau nevaram uzspiest risinājums dalībvalstīm. Tā ir tiesiskā pamata eh, problēma jautājums. Kaut arī es labprāt eh, izveidot tādus vienotus Eiropas likumus, kuros kā obligāta prioritāte būtu cilvēka dzīvības glābšana, taču mēs nevaram to uzspiest visām dalībvalstīm. Mēs varam tikai un vienīgi regulēt to, kas attiec uz Eiropas misijām kuras attiecīgi koordinē Frontex. Mums ir tiesiskais pamats, tas mums ir jāpiemēro, un tas tad attiec tikai uz Eiropas misijām. Un pēdējais jautājums, eh, ko kundze no Grieķijas uzdeva, tas bija komentārs par to, ka jaunais eh, regulējums ļauj eh, šos procesus risināt trešajās valstīs, un tātad jautājums, kāpēc? mēs nevaram mēs nevaram uh, pieļaut to, ka jebkurš atrodoties uh, vidusjūrā ir tiesīgs uh, izkāpt Eiropas Savienības krastos. Tādā gadījumā mums nāktos atvērt visas robežas. Kad mēs sastādām likumus, tad mums ir jāparedz visas iespējamās pozīcijas un ja mēs sakām, ka, vai mēs varam teikt, ka izkāpšana ir atļauta trešajās valstīs, nu to mēs nevaram noteikt. Taču Es domāju, ka pateicoties Grieķijas prezidentūrai, mēs esam ļoti korekti atrunājuši vairākus jautājumus tekstā, un padomi vienals, vienbalsīgi atbalstīja šos eh, nosacījumus, un tas arī labi atspoguļos tekstā. Manuprāt, mēs esam eh, ļoti veiksmīgi pateikuši to, ka mēs neaizliedzam izkāpšanu trešajās valstīs, taču mēs regulējam tos nosacījumus, eh, kā tas ir veicams. Paldies! Πολύ, ο κύριος Γιουτζένιο Αμπρόζη. Παρακαλώ Paldies! Tagad Ambrozī kungs lūdzu izskaties īsi, jo citādi mums ir problēma ar tūkošanu. Paldies, tā kā es stāvu ceļā jūs pusdienām. Mēģināšu izteikties ātri, divi vai trīs eh, pavisam īsi punkti. Tā kā <clears throat> mēs nevarējām izvairīties no, no tā, ka tika minēts non-refoulement princips. Uh, kas ir eh, tieši eh, iemesls tam, ka mēs eh, nevaram liekt cilvēkiem izcelties jūrā, tad man jāteic, ka tas ir nepareizi. Ir jābalstās uz faktisku, uz, uz faktiem balstīta pieeja, nevis uz iekšējām sajūtām. Šis princips ir iekļauts 51. konvencijā, kur ir parakstījis katra valsts, kas atrodas šeit, līdz ar to tas ir likums. Mēs uh, esam tiesiska telpa. Vismaz es kā Eiropas pilsonis tam ceru, un šādai tiesiskai pieejai ir arī jāsako, un tā ir jāievēro. Princips, ka cilvēki netiek izdoti uz uh, valstīm, kur tam tas būtu, kur tas radītu apdraudējumu, ir uh, pamatprincips, uz kurām balstās ne tikai mūsu likumdošana, bet arī Eiropas uh, pieeja kopumā, un mums ir jāmēģina kliedēt šīs bažas, ka cilvēktiesību īstenošana mums pašiem rada problēmas. Nē, mēs daram to, kas mums ir jādara. Un ja mēs vēlamies būt demokrātijas telpa un cilvēktiesību telpa, tad tas ir svarīgi. Es ļoti piekrītu daudziem komentāriem, kas tika izteikti par to, ka nepieciešama kopēja Eiropas Savienības politika un pieeja migrācijai, manuprāt, eh, līdzīgi kā patvēruma jomā, arī migrācijas eh, jomā tam būtu jābūt nākamajam solim, kas ir jāspēr pēc iespējas ātrāk, jo tie izaicinājumi, ar kuriem saskaras katra individuālā dalība valsts, kas eh, tām ir uh, jārisina vienatnē, būtu daudz vieglāk risināms tad, ja būtu kopēja savienības pieeja. Protams, ir acīm redzami, ka ir atšķirības eh, dalību valstu sociālajā situācijā, nodarbinātībā, bet uh, to mēs visu ņemam vērā, kad runājam par migrāciju kā izaugsmes uh, faktoru. Uh, Un ja uz to raugāmies savienības kontekstā, tad ir iespējams dažādas pieejas. Un visbeidzot, integrācija patiešām ir svarīga. Es to nepieminēju, tāpēc, ka man nebija pietiekami daudz laika. Bet tam vajadzētu būt svarīgam nākotnes politikas komponentam. Es esmu noskaņots pozitīvi un manuprāt, Grieķijas prezidentūra bija iekļāvusi integrāciju kā vienu no darba kārtības punktiem pastāvīgās uh, tieslietu iekšlietu drošības komitejas sanāksmē Atēnās, jo tas palīdz arī mūsu pašu pilsoņiem pieskaņoties mainīgajai situācijai iepazīties ar viņu mītnes valsts uh, situāciju, paražām un uh, ļauj mums pilnībā izmantot migrācijas pozitīvo ietekmi. Es vēlos sirsnīgi pateikties visiem par jūsu ieguldījumu šajā diskusijā par dažādiem jautājumiem. Tagad mums ir pusdienas pārtraukums. Vēl vēlos pateikties arī Eiropas parlamenta sekretariātam. Uh, attiecīgajā atbildīgajām personām, kas ir atbildīga par Nacionālo parlamentu iesaistīšanu un šī organizēšanu. Tagad lūdzu uzaicinātos viesus doties uz pusdienām, kas atrodas deputātu restorānā Spinelī ēkā. Mums šeit ir Eiropas parlamenta darbinieki, kas jums eh, pavadīs no šīs zāles līdz pat